kungi. Esiet sveicināti ITRE komitejas sanāksmē. Šī ir pirmā sanāksme pēc brīvdienām. Pagājušā nedēļa bija kopīga sanāksme transporta komiteju, tā ilga pusotru stundu. Tagad sākam mūsu pašu sanāksmi. atļaušos izteikt cerību, ka pavadījāt lielisks brīvdienas un esat eh, gatavi ar prieku atsākt darbu Eiropas parlamentā. Pēc stundas ir paredzēta balsošana, un tagad darba kārtības pieņemšana. Ja citu komentāru nav, tad varam pieņemt šo darba kārtību. Komentāru nav, paldies! Priekšsēdētāju paziņojumu. Nu, patiesībā nekas īpašs man šodien nav paziņojums. Ja kaut kas būs mainījies, tad paziņošu pēc stundas pirms balsošanas. Trešais darbkārtības punkts sanāks protokolu apsludinā, pas, pieņemšanu sanāksmēm, kas notiek 18. un 19. jūnijā, ja iebildumu ja līdz sanāks beigām nebūs, tad apstiprināsim šīs, šo sanāks protokolus. Uh, Ceturtais darbkārtības punkts - izglītība digitālajā laikmatā. Problēmas, iespējas un gūtā pieredze Eiropas saimnības politikas izstrādē. Mūsu atzinuma sagatavotājs ir kolēģis Tamašs Deutsch. Taču, diemžēl, viņš nevar būt klāt šeit sanāksmē jo reiz kavējies viņa lidojums. Viņš ir ceļā, taču ieradīsies, diemžēl, tikai vēlāk. Anton Telikungs aizstās Doča kungu. Gaidu arī ēnu referentus, viņu saraksts ir gatavs, taču gaidām Doča kungu. Sāksim tomēr diskusijas jau tagad, tāpēc došu vārdu kolēģim Andoram Dēļi. Viņš izklāstītu referentu nostāju lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Kā jau jūs teicāt, es vienkārši nolasīšu Doča kolēģa pierakstus par viņa atzinumu projektu. Un tagad turpināšu ungāru valodā. Manuprāt, Ehm, manā atzinumā vēlos vērst visu uzmanību uz to, ka izglītības plānotā digitalizācija ir nepieciešama, lai Eiropas Savienība var būt līderi šai jomā vinētāji. Eiropas komisijas rīcības plāns izglītības digitalizācijas jomā um, atklāja, ka ir daudz iespēju uzlabot izglītību, digitalizējot to. Globālā konkurence šai jomā palielinās un gan laika, gan vietas ziņā mums ir jāpārorganizē izglītības sistēma, padarot to digitalizētāku. Izglītības sistēmas mērķis ir sagatavot um, studējošos, uh, pateicoties mūža izglītībai, mainīgajai darba videi. Mēs vēlamies aicināt cilvēkus aktīvi piedalīties digitalizācijas procesā. Manā dokumentā es uzsvēru, ka digitalizācija divējādā veidā ietekmē izglītību. No vienas puses eh, pilsoņi, kas pabeidz izglītības iestādi, eh, saskars ar arvien lielāku digitalizāciju, tad mums jāsagatavo viņi arī mūža izglītībai. Un lai tas darbotos, digitālā transformācija jāīsteno pašā izglītības procesa gaitā. Runājot par izglītības sistēmu pārvaldību, arī tā ir jāpadara efektīvāk pateicoties digitalizācijai. Kā jau iepriekš minēju, ar vien vairākās darba vietās būs uh, vajadzīgas digitālās prasmes. Tāpēc ar digitalizāciju saistītās kompetences ir jāuzlabo un jāuzlabo šis aspekts kļūs arvien svarīgāks um, nākotnē. Mums ir jāuz, jāuzlabo minimālās digitālās kompetences, tā lai visiem pilsoņiem šādas minimālās kompetences būtu. Un specifiskie um, darba apraksti var pamatoties uz minimālajām digitalizācijas prasībām. Digital, eh, izglītības sistēmai ir jāatbalsta digitalizācijas laikmatā prasītās prasmes, iekļaujot tās savā programmā. Mums ir jānodrošina arī tās, ka visiem ir vienādas piekļuvas iespējas digitalizācijas labumiem. Ir gan oficiāli, gan neoficiāli jāveicina digitalizācijas programmas eh, skolotājiem. Vēlos uzsvērt personu personas datu aizsardzību. Tās nozīme. Novatīva izglītība darba vidē paredz to, ka ir moderni digitalizācijas pakalpojumi, tātad mums jāmodernizē mūsu sistēma. Tāpēc ir jāveicina investīcijas izglītības jomā. Runājot par izglītības ekonomisko un sociālo vidi, mums ir jāveido partnerības un jāuztur uh, jau spēkā esošās partnerības. Jo tā var uzlabot uh, pilsoņu dzīves līmeni. Atzinums sagatavotājs uh, arī vēlējās norādīt, ka ņemot vērā ierobežojums tekst, attiecībos teksta garumu, viņš nevarēja paust visas savas domas, tāpēc viņš izmantos iespēju, iesniegt grozījums vēlāk un ir gatavs uzklausīt kolēģi sakāmo. Paldies! Lielas paldies, kolēģi, saka priekšsēdētājs. Pateicos par šo izklāstu. Ēnu referents sociāldemokrātu vārdā Grifin, ir Grifinas kundze, taču kolēģi Zoriņo viņu aizstās. Paldies priekšsēdētājiem! Esmu ēnu referents, un eh, tā kā referents nevarēja būt klāt, viņš eh, mani lūdza izskaidrot viņu viedokli. Un es arī piekrītu viņa teiktajiem. Pirmkārtām, liels paldies par eh, sagatavoto ziņojumu, liels paldies par ieguldīto darbu. Tas iet pareizajā virzienā. Mēs apsveicam komisijas viedokli attiecībā uz digitālo rīcības plānu un uh, šis ziņojums varētu radīt eh, pievienoto vērtību, proti uzlabot šo plānu. Mēs eh, saprotam, ka nākotnē digitālās prasmes būs eh, ļoti būtiskas gan ikdienā, gan arī birojā. Tieši tāpēc izglītībai un tālāk izglītībai šajā jomā ir mm, jāstrādā attiecībā uz to, lai radītu šīs jaunās kompetences, kas būs tik svarīgas mūsu ikdienas dzīvē ir jānodrošina visiem būtu piekļuve jaunajām tehnoloģijām, un jo īpaši šeit jādomā par neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Kvalifikācijas un tālāk izglītība ir galvenie elementi, ja ir runa par digitālajām tehnoloģijām. Ik vienam ir jādod iespēja uh, izmantot šīs jaunās tehnoloģijas. Nedrīkstētu pastāvēt nekāda diskriminācija, balstoties uz vecumu vai dzimumu. Tieši tāpēc mēs eh, iestājāmies par izglītību visiem, balstoties uz vienādiem pamatiem. Digitālā izglītība būs ļoti būtiska mm, darba vietās nākotnē, tieši tāpēc visiem ir jānodrošina vajadzīgās kvalifikācijas. Tas attiecas uz mums, mūsu bērniem, uz mūsu kolēģiem. Ziņojumā ļoti skaidri ir parādīts, ka procedūra nav bijusi atbilstoša. Tiek gatavots atzinums un tiks iesniegt arī grozījumi. Mums bija atvēlētas tikai divas dienas līdz grozījuma iesniegšanas termiņam, un eh, iespējams, ka līdz ar to nebūs eh, pietiekami daudz laika, lai sagatavotu visus vajadzīgos grozījumus. Thank you very much, kolēģi. Jās paldies, kolēģi. Alde grupas vārdā. Panseta kundzei būtu vārds, taču Naitingēls kundze ir gatava viņu aizstāt, lūdzu. Paldies, priekšsēdētē. Karolīna Punsets kundze mūsu ēnu referendiem žēl nevar būt klāt šodien, tāpēc izteikšos viņas vārdā. Vispirms vēlos norādīt to, ka pasaule mainās ātrāk kā jebkad agrāk. Digitālā transformācija ievieš vēl nepiedzīvot revolūcija jebkurā industrijā un digitālās tehnoloģijas maina mūsu dzīvi un darbu tādā veidā, kāds nav bijis piedzīvots iepriekš. Šajā kontekstā izglītībai un arod apmācībai ir liela nozīme lai piešķirtu darba ņēmējiem atbilstošas prasmes, sniegt viņiem iespējas atbilstoši sagatavoties darba vidē. Un izglītība un arodu apmācība ir labākās investīcijas Eiropas nākotnē. Un eh, izglītība ar vien vairāk pievēršas mūža izglītības iespējām. Digitalizācija sniedz jaunas eh, mācību iespējas, bagātina izglītību un arī padara informāciju pieejamāku un padara pieejam, padar pieejams daudzus resursus. Un digitalizācija arī veicina izglītošanās. Atklātie, atvērtie dati ir mm, ne tikai veids, kā uzlabot izglītības līmeni, bet arī e, ļaut cilvēkiem iesaistīties zinātnes attīstībā. Tehnoloģijas attīstība lielā mērā arī atkarība, atkarīga no infrastruktūras. Tā tad ir jāparedz uh, laba, um, labas pieslēgšanās iespējas un ātrs internets. Tāda ir, ir jāpalielina arī platjoslas interneta pieejamība. Tāpat svarīgi ir sasaiste starp izglītību un nodarbinātību. Uzņēmējiem ir jāveicina Uh, stāžēšanās iespējas studējošiem. Ir arī stāžēšanās iespējas, ko finansē Afārsnes 2020 un Afārsnes Plus programmas. Tās ir labas iespējas palielināt IKT prasmes. Tāpat ir jāuzlabo uzņēmējdarbības kompetences, sniedzot atbalstu digitālajai uzņēmējdarbībai. Digitalizācija var spēlēt svarīgu lomu sabiedrības digitalizēšanas uh, procesos. Mēs arī varam veicināt uh, integrācijas procesu Eiropas universitātēs. Mums ir jāatceras, ka humanais kapitāls ir vislielākais, uh, vislielākā vērtība, kas mums ir Eiropas ekonomika. Un digitālās prasmes vairs nav luksus prasmes, bet tās ir mm, neparotam nepieciešams. Paldies! Paldies, Brit! saka priekšsēdētājs. Varbūt kāds vēlētos izteikties no ECR politiskās grupas. Zaļo grupas vārdā. Benedikta Jāvo kungs. Paldies priekšsēdētāji! Paldies atzinuma sagatavotājam par viņa darbu pie šī teksta. Vēlos piebilst vēl četras lietas, kas manā skatījumā ir būtiskas. Pateicoties tām, var nodrošināt ne tikai konkurētspējīgu, bet arī taisnīgu digitālo sabiedrību. Vispirms vēlos norādīt uz to, ka jāsniedz atbalsts, lai studējušie varētu rast darba vietas, lai viņi būtu atbilstoši apmācīti jaunajām darba vietām, jo, kā jau minēja atzinums sagatavotāju pārstāvis, darba tirgus pastāvīgi mainās, un tāpēc darba ņēmēji ir pastāvīgi jāatbalsta, lai viņi spētu pielāgoties ātri mainīgajiem digitālajiem darba tirgumu. Otra lieta, ko vēlos pieminēt, ir vienādas digitālās piekļuvas iespējas. Tas attiec ne tikai uz tehnisko piekļuvi, bet te ir jāņem vērā milzīgās atšķirības dalībvalstīs un to reģionos. Atšķirības tai ziņā, um, kā ir nevienādi interneta ātrumi dažādos reģionos dalībvalstīs, un ir arī atšķirīgs um, zināšanu līmenis eh, atkarībā no tā cilvēka var vai nevar vairāk vai mazāk piedalīties digitālajos procesos. Tātad jānodrošina vienāds digitālais pārklājums un eh, zināšanu līmenis visiem. Trešā lieta, ko vēlos uzsvērt, kad mēs runājam par digitālo tirgu un digitālo sabiedrību, tad parasti mēs runājam par tehniskas dabas jautājumiem, par IKT, par uh, datorprogrammām, par um, internetu piekļuvi un varbūt ar cilvēki īpašiem zināšanām, kā visu to, visu tās iespējas izmantot, bet tāpat ir svarīgi izglītot sabiedrību, kā tā var izmantot digitālās iespējas, lai piedalītos politiskajā dzīvē, izmantot runas brīvības iespējas un citas pamatiesības, jo arī šīs joms ir cieši saistīts. Un novēl, nu nobeigumā vēlos pieminēt datu aizsardzības jautājums drošu interneta lietošanu, sociālo mediju drošu lietošanu, izmantojot iespējas, ko sniedz šie tīkli, taču jau no paša sākuma eh, skolēni studējošie jāmāca, kā jāizmanto šīs iespējas digitālajā laikmatā, lai tas būtu droši. Paldies! Paldies, kolēģi! Saka priekšsēdētājs. Paldies, ka uzstājāties zaļo vārdā. Nākošais runātājs manā sarakstā ir goja pārstāvis. Matijas kundze, lūdzu. Es biju sapratis, saka priekšsēdētājs, ka viņi ir klāt. Vēl pirms dažām minūtēm viņš šeit bija. Nu labi, tad laikam maldījos. Tojas kundze, lūdzu. Grācija, prezident. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es vēlētos paust vairākus komentārus, vēlētos atgādināt par procesiālo, procedurālo problēmu, par ko jau kolēģis izteicās. Tur var rasties zināms sajukums. Un tātad, eh, kas attiecās uz mūsu komentāriem, uh, ir šis e, ziņojums, e, kuru ir izstrādājis e, kolēģis. Un teikšu divas lietas. Viena attiecās uz digitālajiem pakalpojumiem, kas saistās ar rāžošanu, informāciju. Manuprāt, šī augošā digitalizācija uh, E, tai ir jāpievērš ļoti precīza uzmanība, tāpēc, e, ka e, šo te valsts pakalpojumu digitalizācija ir ļoti būtiska. Tie ir pakalpojumi, kas tiek sniegti pilsoņiem. Un to vajadzētu arī iekļaut tajās kompetencēs, kas ir nepieciešamas pilsoņiem. Tā ir tāda ļoti svarīga joma, kas bieži vien tiek aizmirsta un vēlētos to izcelt. Un tad uh, otrkārt uh, vēlētos ierosināt, uh, lai mēs nedaudz, nedaudz paplašinām kādu aspektu - digitalizāciju, kas mūsdienās skara visas dzīves jomas, to skaitā arī demokrātijas kvalitāti tā e, liecina e, par e, to, ka ir nepieciešams sākt jau skolas līmenī un turpināt to visas dzīves laikā. Digitalizācija attīstās visu dzīves laikā un ir nepieciešams digitālās prasmes visu laiku atjaunināt. Ir nepieciešams šīs prasmes atjaunināt, un tas nozīmē, ka ir jāapgūst gan digitālā tehnika un kultūra, gan arī ir jāgarantē eh, tas, ka eh, skolas apmācības eh, sistēmas tiek regulāri atjauninātas un uzlabotas. Un šīs platformas, digitālās kopienas, blogi, tiem vajadzētu būt informatīvam uzdevumam. Jo sevišķi, kas attiecās uz to, kas saistās ar tehniskajām prasmēm, ir jāspēj šos instrumentus izmantot un ir jāsaprot, ko šī izmantošana nozīmē. Uh, Nu, tādā veidā es vēlējos uzsvērt to, cik būtiska ir digitalizācija. Kas ir pamatā šai sistēmai? Tur ir ļoti dažādas lietas, jāsaka, ka šis te mugurkauls te ir ļoti plašs, tur ir mākslīgais intelekts, kiberdrošība. Tie ir tādi, tādi, tas, tas ir tādas jomas, kas ir ļoti specializētas. Manuprāt, eh, tur ir eh, zināma tāda eh, pārklāšanās un nepreizu uzstādījums. Un vēlāk es izteikšos arī par grozījumiem, bet tas šobrīd no manas puses viss. Uh, thank you very much, madam. Lielas paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Eiropas komisijas vārdā izteiksies Ferrari kundze. Izglītība, mm, jaunatne, sports un zinātne un kultūra. Šis ģenerāls sekretariāts. Paldies, priekšstādātāji. Atzinums at, at, atbilst komisijas izglītības rīcības plānam. Es tikai vēlos uzsvērt, ka digitālās prasmes tikai svarīgas eh, darba vietām nākotnē un dzīvē, bet jau tagad šīs prasmes ir vajadzīgs, eh, nav iedomājams darbs eh, bez šīm prasmēm. Tā tad ir steidzami jāveic darbība šajā jomā. Protams, digitālās prasmes ir daļa no pamatkompetencēm mūža izglītībā. Un kaut arī digitalizācijas plāns eh, koncentrējas uz eh, primāro un sekundāro izglītību, mēs tomēr atzīstam, ka ir svarīga arī mūža izglītība un līdz ar to atzīstam, ka cilvēkiem jāsniedz iespējas apgūt šīs prasmes ne tikai darba dēļ, bet arī dzīves dēļ. Te jau tika minēts, ka šīs prasmes ir vajadzīgas arī politiskai līdzdalībai, demokrātiskai līdzdalībai. Tā ir svarīgi būt ne tikai par pilsoni, bet arī par digitālu pilsoni. Un digitālās tehnoloģijas mūsu līdzdalībā ir svarīgas. Tātad šajā ziņā izglītošanās ir ļoti svarīga un vēl divas lietas, ko vēlējos minēt. M mēs runājam par digitālajām prasmēm kā par tādu visaptvarošu prasmju kopumu, kas katram būtu jāapgūst, jāprot, kurā savu dzīves brīdī, taču ir jādomā arī par specializētām IKT prasmēm. Te nav runa tikai par programmētāju prasmēm un par prasmēm, kas ir tiem profesionāliem, kas specializējas um, digitālajās, digitālajās um, profesijās, bet ir uh, īpašas prasmes vajadzīgas daudzās jomās uh, digitalizācijas. Jomā jābūt uh, digitalizālajiem anali analītiķiem un daudz citām, kas parāda šās prasmes. Tagad digitalizācija, tās apguve ir ļoti svarīga daudzās jomās. Daudzās dalībvalstīs izglītības sistēmas piedzīvo reformas, lai iedzīvotāji ja varētu sekot um, izmaiņām šajomā. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem! Jūs uzstājāties Eiropas komisijas vārdā. Paldies, kolēģi Dēlī. Jūs pārstāt mūsu referentu. Jā, es te pārstāvu uh, Eh, kādu un kāds un citi, kā kaut kādu citu, šķiet, ka mēs te citu, citu pārstāvam vai aizstājam. Nu labi, tad noslēgšu Deutsche kunga vārdā, pateicos visiem kolēģiem par viņu komentāriem, un viņš, protams, ar lielāko prieku tālāk strādās ar kolēģiem, kad tiks iesniegt grozījumi, lai strādātu kompromisus. Paldies! Education, youth, sport. Izglītība, jaunatnē, sports, kultūra, kultūra tie ir ļoti svarīgi jautājumi mums. Varbūt tik lielā mērā tā nav Eiropas parlamenta atbildība, tomēr ir ļoti svarīgi par to kaut ko uzzināt un ieskaidot situāciju. Tā kā paldies! Ko es vēlētos teikt? Termiņš grozījumu iesniegšanai ir 5. septembris. Balsojums komitejā būs 9 oktobrī un 20. Eh, eh, novembrī tātad būs eh, balsojums galvenajā komitejā. Tas viss par 4. punktu, tagad 5. punkts. Konkrētu plāsmas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana. Un es vēlētos aicināt. Vēlētos uh, diskutēt uh, par ziņojumu projektu. Uh, Barbara Kapele ir uh, referente. Un es vēlētos eh, eh, teikt, eh, ka šīs iniciatīvas mērķis ir samazināt plasmasas daudzumu, plasmasas atkritumu daudzumu jūrā, tieši kas ir vienreiz lietojami plasmas izstrādājumi. Un kā tas papildina Eiropas Savienības plasmas stratēģiju? Pirms brīdienām mūsu uh, referente laipni iepazīstināja ar eh, savu ziņojumu projektu. Un, eh, lai būtu iespējams ātri pieņemt to, eh, ņemot vērā to, ka nebūs daudz laika sarunām ar padomi, dodu vārdu referents kundzei lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Sagatavotais priekšlikums direktīvai pār konkrēto plasmasas izstrādājumu samazināšanu ir ārkārtīgi nozīmīgs, tāpēc, ka jūrā ir vairāk nekā 500 tūkstoši tonu plasmasas piedrazojuma. Plasmasas atkritumi rāda ļoti lielu kaitējumu bija daudzveidīgumam, cilvēku veselībai, turismam, zvejniecībai un citām nozarēm. 18 no 20 eh, vislielākajām atkritumu radītājām jūrās ir jaunatīstības valstis, eh, to vidū ir Ķīna, Vietnama, Filipīnas, taču arī ASV ir viena no lielākajām jūras piedrazotājām ar plasmasu. Vairāk nekā 80% no jūras atkritumiem nāk no šīm 20 valstīm, un šo vidū nav nevienas Eiropas Savienības dalībvalsts. Viens no maniem pirmajiem secinājumiem ir tāds, ka mums ir vajadzīga globāla pieeja un visas pasaules pasākumi G20, G7 un globālās jūras partnerības jūras atkrituma samazināšanai līmenī, lai mēs tiktu galā ar atkritumiem jūrā. Otrais secinājums - mums ir jāstiprina aprites ekonomika, un tas ir jādara visā pasaulē. Eh, pārstrādes eh, kvota um, Eiropas Savienībā ir 30%, plasmas atkritumiem taču ASV tie tikai 10%. Aprites ekonomika pārēdz, ka 50% no plasmasas iepakojuma būtu jāpārstrādā līdz 2020. Eh, gadam, un līdz 2030. gadam šie mērķi ir vēl ambiciozāki, bet tomēr izdarāmi. Tātad eh, līdz 2019. Eh, gadam par 80% ir jāsamazina plasmasas maisiņu lietojums. Šī gada maijā Eiropa Nu, Eiropas komisija nāca klajā ar šo priekšlikumu, un šodien mēs par to diskutējam. Eh, šim priekšlikumam, eh, mm, šis ir priekšlikums balstās uz eh, pētījumu, kur tika definēti galvenie produkti, tātad te ir runa gan par cigaretēm, gan iepakojumiem, gan arī dažādiem plas, pārtikas iepakojumiem, bet tāpat arī ir jāpiemina zvejas rīki. Uh, Vēlētos norādīt, ka 70% no kopējā jūras piedrasojuma rada tieši šie e, zvejas rīki. Eiropas e, komisija e, vēlas samazināt šo, šo mākslīgās platmasas piesārņojumu līdz 2030. gadām. Tāpat arī tiek runāts par to, ka vajadzētu aizliegt uh, konkrētus izstrādājumus. Un, protams, ka tas viss ir jādara, lai samazinātu izmaksas. Mums ir jādomā arī par to, kā um, nodrošināt, lai zvejas rīki, kas tiek izmantot zvejasāniecībā, varētu nonākt atpakaļ ostās. Visi šie pasākumi uh, līdz 2030. Uh, gadam nodrošinās um, CO2 ietaupījumu, un um, naudas izteiksmē tie varētu būt 11 miljārdi eiro, ko varētu ietaupīt. Uh, komisija paredz, ka atbilstības uh, izmaksas būs uh, 2 miljārdi eiro, un uh, tāpat arī patērētājiem nāksies uh, saskarties ar um, dažādām nērtībām, bet neskatoties uz to, viņi ietaupīs 6, 6 miljardus eiro. Zvejniecībā um, Mm, izmaksas varētu būt 0,16% no kopējiem ieņēmumiem. Tāpat arī mums vajadzētu nodrošināt to, lai patērētājiem nenāktos nest vislielāko slogu. Es vēlētos arī norādīt, ka ir jāizmē, jā, jāpiemēro samērīguma princips. Um, un te galvenokārt ir runa par aizliegumu izmantot konkrētas plasmasas produktus. 15 tūkstoši uzņēmēju strādā uh, plasmasas pārstrādes industrijā Eiropā, un tie ir mazi un vidēji uzņēmumi. Tiem e, ir jāgatavo jauni produkti. Es uzskatu, ka šāda veida priekšlikumi līdz ar to nav mētiecīgi. Mums vajadzētu domāt arī par e, samērīgumu attiecībā uz uh, Mm, to, kā kvantitatīvi tas ietekmēs ražotājs, un šeit nav vēl veikts mm, ietekmes izvērtējums. Tāpat arī ir jādomā par standartu paaugstināšanu tādiem produktiem, kas var bioloģiski sadalīties jūrā. Mums ir jāiestājas arī par mm, pētniecību un novatoriskumu. Apvāršana 2020 eh, ietveros tika iztērēti 250 miljoni eiro, lai izstrādātu šo plasmasas stratēģiju, un līdz 2020. gadam arī ir uh, atlikuši pāris miljoni eiro, kas uh, varētu tikt izmantoti šiem mērķiem. Ar uh, pētniecību un novatoriskumu mēs varēsim radīt 30 tūkstošus jaunu darba vietu, jo īpaši uh, uz vietas. Un nākamais secinājums, kas ir jo īpaši būtisks, mums vajadzētu veicināt cilvēku izpratni par izvairīšanos no atkritumiem vai arī par atkritumu pārstrādi un uh, sadalīšanu. Šeit vajadzētu domāt arī, piemēram, par automatizētām sadales sistēmām. Es esmu sagatavojusi grozījumus, ko esmu izniegusi komisijai, un es eh, ļoti priecājos par iespēju apspriesties ar ēnu referentiem. Vispirms tātad mēs runāsim par grozījumiem eh, pirmajā ēnu referentu sanāksmē. Paldies! Tautas eh, pārties vārdā spēr... Kundze, lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātāji. Pirmkārt, eh, komisijas eh, priekšlikums samazināt jūras piedarzējumu iet pareizā virzienā, kaut arī lielākā daļa no piedarzēm nāk no Eiropas Savienības. Mēs zinām, ka nav B plāna, lai glābtu mūsu vidi, un mums ir jādara mm, viss, kas ir mūsu spēkos. Tomēr es uzskatu, ka jebkādai politikai, kas ir efektīva, vajadzētu sevi ietvert. Uh, Eh, cilvēku eh, iesaistīšanu, eh, īstenošanu un inženieriskus risinājumus. Pirmkārt, mums vajadzētu izglītot patērētājs, ir jāinformē par šo problēmu, kur mēs cenšamies risināt. Tas ir tas, kā mēs varēsim panākt izmaiņas patērētāju uzvedībā attiecībā uz vienreiz lietojamiem plasmas izstrādājumiem. Un tas būs pirmais svarīgākais solis, lai samazinātu plasmas izstrādājumu piedrazojumu Un es eh, pati esmu uzsākusi eh, eh, kampaņu, lai informētu cilvēkus, jo sevišķi skolās, un es vēlētos vēlreiz pateikties saviem kolēģiem par to, ka viņi piedalījās šajā iniciatīvā. Un es esmu pagodināta un ļoti lepna par Katainena kunga atbalstu. Uh, Un kā komitējai mums e, vajadzētu e, atbalstīt šādus e, priekšlikumus, kas atbilst, atbalst mūsu uzņēmumu radošumu. Ir nepieciešams palīdzēt pastāvošajiem uzņēmumiem atrast jaunus risinājumus un ieviest jaunus biznesa modeļus. Un šo iemeslu dēļ pastāv dažādi instrumenti, kā Afārsnes Eiropa. Uh, Un eh, pastāv eh, arī jaunā investīcija programma Eiropas Savienībā, kas eh, var sniegt atbalstu uzņēmiem, kas atbalsta aprits ekonomiku. Manā valstī, Grieķijā, mums ir aptuveni 300 MVU, kuri ražo šos vienreizlietojumos plasmas izstrādājumus, un viņi meklē jaunas risinājumus. Un tajā pašā laikā e, e, e, jāsaka, ka mums ir uzmanīgi jāskatās, kādā veidā varam panākt mūsu mērķi, un tāpēc es nevaru atbalstīt komisijas priešakumu, ka, kā tiek izmantots plasmas marķējuma apzīmējums. Un ir skaidrs, ka eh, jāpievērš tieši eh, salām, jo eh, tās īpaši cieš no jūras piedarazojuma. Ir ļoti būtiski iesaistīt vietējās pašvaldības mūsu plasmas stratēģijā, un tad ir ļoti svarīgi arī sagatavot mūsu MVU dažādiem risinājumiem. Es ceru, ka mums ar referentu būs ļoti veiksmīga sadarbība. Paldies! Lielas paldies par jūsu komentāriem! Aldis eh, vārdā. Rikoēta eh, kungs, eh, kurš aizstāja Teličkas kungu. Lūdzu. Es vēlētos atvainoties. Un no sākuma vēlētos pateikties referentei par to darbu. Mums ir ļoti sarežģīts uzdevums. Eh, eh, piesārņojums, jo sevišķi plasmas piesārņojums ir ļoti eh, būtisks. Un es vēlētos, lai būtu lielāka rīcība redzama no politikas veidotājiem, no uzņēmumiem. Komisijas priešikumu mēs ilgi gaidījām, un tas var ietekmēt izmaiņas. Kas ir labākie instrumenti? Eh, lai cīnītos pret plasmas ne tikai jūras eh, vidē. Eh, komisija ir ierosinājusi vairākus pasākumus, dažādas grupas, lai tiktu iznīcinātas attiecībā uz plasmasu. Un ir jāskatās arī uz likumdošanu, kas tā ir spēkā. Un Eh, es, mani ierosinājumi saistās ar trīs kategorijām. Pirmā e, ir eh, tātad dzērienu eh, pūdeļu savākšana. Ir jāatrisina šī problēma. Bija ierosinājumi pirms vairākiem mēnešiem ar ūdens ietvaru direktīvas palīdzību. Un tur bija iekļauts arī dzērienu pudeles. Un es domāju, kādas var būt eh, sekas eh, tām, eh, ka. Tātad nu, Eiropas Savienībā jau ir iedibinātas pudeļu vākšanas sistēmas, kā tās tiks ietekmētas. Un produktu pieejas vietā ierosinu citu pieeju. Es drīzāk vēltos koncentrēties uz Eh, to, kas eh, saistās ar eh, dizainu, piemēram, polimēru tehnoloģijām, tam var būt liela ietekme uz tātad, atkritumu pārstrādāšanu. Tādēļ ir svarīgi uzsvērt arī atbildības aspektu. Ir jābūt lielākai atbildībai saistībā ar patērētājiem Un šis priekšlikums tomēr nesniedzēja lielāku skaidrību. Tieši pretēji, šeit mēs ieviešam uh, tādus uh, papildus uh, ierosinājumus, kas attiecās uz konkrētām grupām, tomēr netiek skaidri noteikti atbildība. Un līdz ar to ražotāji var um, saskarties ar to, ka viņiem ir lielāka atbildība. Un viss beidzot, šie te maigie pasākumi kas saistās ar ūdens ietvērē direktīvu, tāda prevencija ir vislabākais eh, veids, kā eh, risināt jūras piedarzojumu un neveiksmīgu pārvaldību, un mums ir jākoncentrējās uz izglītību, informētību, informācijas eh, kampaņām daudz vairāk nekā mēs to iepriekš esam darījuši. Un ir jāiesaista dalībvalstis, parlaments, ir jābūt dažādiem uh, projektiem, Ir jāiesaista eh, arī eh, vienkārši eh, iedzīvotāji un uzņēmēji. Ir svarīgi, lai būtu valsts atbalsts un nevajadzētu palaist garām šo iespēju izstrādāt pamatotu likumdošanu, kas mums palīdzētu veikt nepieciešamās izmaiņas. Šis ir pēdējais brīdis, kad rīkoties, un uh, mēs to nevaram palaist gaļā, garām. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies! Paldies par jūsu komentāriem! Un ko es vārdā? Zilāgas kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšsādātājiem! Eh, diemžēl jau liels kaitējums ir eh, nodarīts eh, saistībā ar plasmas atkritumiem, tomēr es priecājos, ka Eiropas Savienība beidzot nopietni attiecās pret šo jautājumu ar šo likumdošanas priekšlikumu. Šis priekšlikums par tiem uh, desmit vienreiz lietojamiem plasmas izstrādājumiem, kas ir visbiežāk atrodami jūrā. Līdz ar to mēs ejam pareizā virzienā. Tomēr mums nevajadzētu ierobežot uh, to eh, līdz tādiem eh, kosmētiskiem pasākumiem. Šis eh, priekšlikums ir jāstiprina. Un es domāju, ka nesenākais projekts šim ziņojumam šo priekšlikumu tomēr vājina, nu, tāpēc ierosinātu trīs lietas, kas to varētu stiprināt. Pirmais. Vajadzētu koncentrēties uz to, ka plasmasa tiek no jauna izmantota. Uh, un vajadzētu palielināt eh, tos izstrādājumus, uz kuriem attiecās eh, šī jaunā likumdošana. Un vajadzētu noteikt uh, uh, patērēšanas uh, mērķus. Otrakārt, mums nevajadzētu plasmasas uh, produktus aizstāt ar uh, ar produktiem, kas ir bioloģiski noārdāmi. Tiem bieži vien ir līdzīga ietekme uz vidi kā plasmasai. Un mums nevajadzētu pieturēties eh, pie eh, šīs te kaitīgās iepakojuma kultūras. Un eh, tad mums arī vajadzētu palielināt ražotāju atbildību. Viņiem vajadzētu uzņemties visas, visu atbildību par plasmasas izstrādājumu savākšanu. Tas ir līdzīgs princips, kā piesainotājs maksā. Līdz ar to mēs iesūtīsim šos komentārus grozījuma veidā Un eh, mēs eh, ceram, ka būs auglīgas diskusijas par šo tēmatu. Paldies! Lielas eh, paldies, kolēģi! Zoriņo kungs, S&D grupas vārdā. Paldies, priekšādētāji. Es vēlētos teikt, ka es esmu nodarbojies ar šo svarīgo jautājumu NV komitejā un arī ITRAS komitejā. Esmu šīs komitejas biedrs un vēlētos dot savu ieguldījumu. Šī ir ārkārtīgi svarīga tēma, un mums tik tiešām vajadzētu izvērst informācijas kampaņu, kurai jābūt ļoti spēcīgai un izšķirošai ir jārunā ar visiem Eiropas pilsoņiem. Mums ir jāizmanto šī iespēja, šis mirklis, lai mēs mudinātu Eh, to, eh, ka eh, šie plasmasas produkti tiek izmantoti vēlreiz. Kā arī vajadzētu mainīt visu procedūru, visu ekonomisko modeli, kas tam ir apakšā, kas ir novedis pie tā, ka ir radušies šie plasmasas kontinenti uz mūsu planētas. Un tad tas ir ļoti svarīgi mums jo e, mēs varam uzņemties līdera lomu šeit. Mums e, vajadzētu arī būt inovatīviem. E, zvejniecības aktivitātēs mums ir jāuzlabo šis konteksts. Vajadzētu būt caurskatāmiem mērķiem, tādiem, kas ir aprēķināmi un, iz, un realizējami. Nu, tātad eh, vēlos uzsvērt vēlreiz, ka ir eh, svarīgi eh, rīkoties tieši saistībā ar sabiedrības informēšanu, lai mēs izmainītu sabiedrības uzvedību. Un es jūs apsveicu ar šo ļoti būtisko apņemšanos. Paldies! Jūs esat šīs abās komitejās, NV un ITRēm. Arī man ir tāda pieredze ļoti interesanti. Ir ļoti interesanti sakot diskusijām abās komitejās. Un tagad Eiropas eh, komisija. Hugo eh, Šāde eh, no vides ģenerāldirektorāta lūdzu. Lielas paldies, priekšsādētāji! Liels prieks būt šeit. Es vēlētos pateikties referentēji par ziņojumu projektu. Tas ir vēl viens būtisks ieguldījums padziļinātās diskusijās, kuras notiek Eh, vairākās parlamenta komitejās, un es eh, eh, domāju, ka ātrums, ar ko tas tiek darīts, mums palīdzēs pieturēties pie ļoti šī ambiciozā laika grafika. Šobrīd komisija rūpīgi uzklausa visus un cenšas saprast motivāciju, iemeslus, kas ir pamatā ierosinātajiem grozījumiem. Tomēr mums ir E, vairāki e, sakotnie komentāri attiecībā uz e, grozījumiem, kas ir jau iesniegti, kā arī attiecībā uz komentāriem, kurus pauda šodien komitejas biedri. Mēs ar prieku varam atzīmēt, ka kopumā ir spēcīgs atbalsts ambiciozai pieejai risināt jautājumu saistībā ar jūras piedarzojumu, kaut arī, arī citās eh, eh, komitējās eh, ir iesniegti tātad priekšlikuma grozījumiem, un tie ir ļoti dažādi. Un mēs atzīmējam to, ka referente aicina vispārīgi cīnīties pret jūras pietrizojumu un īpaši uzsverot nozīmi, kāda ir valstīm ārpus Eiropas Savienībām. Uh, Tomēr, kaut arī mums ir eh, nepieciešama vispārēja pieeja, un eh, tās tiek atspoguļots eh, arī Eiropas Savienības plasmas stratēģijā, un mēs atbalstām arī UNEA rezolūcijas īstenošanu. Jebkurā gadījumā Eiropai ir jāspēlē sava loma visā šajā stāstā, un ir jārisina jautājums par piesārņojumu, kas izmaksā liels summas Eiropas patērētājiem. Un šeit es vēlos atsaukties uz eh, Cimermāna kunga priekšsakumu. Viņš eh, teica, ka patiesībā mēs dodam ieguldījumu šajā problēmā, un līdz ar to mums ir jādod ieguldījums arī risinājumā. Es domāju, ka viss tam var piekrist. Un tad, kas attiecās uz dažādiem eh, komentāriem, kas izskanēja šodien komitejā, manuprāt, ir svarīgi atzīmēt to, ka saistībā ar komentāriem par ierosināto mēs esam. Uh, ierobežojuši eh, tātad šo te eh, marķējumu eh, produktiem. Un mūsu mērķis šeit ir garantēt to, ka uz šo marķējumu attiecās harmonizēt noteikumu visā Eiropas Savienībā, lai mēs varētu izvairīties no tirgus fragmentācijas. Un es domāju, ka tas ir skaidrs un tas ir saprotams. Uh, visiem patērētājiem Eiropas eh, Savienībā, un tāpēc ir svarīgi, lai eh, komisija varētu pieņemt harmonizētas eh, noteikumus ar izsnošanas aktu palīdzību. Un pastāv arī priešakums svitrot atsauci uz informācijas prasībām saistībā ar produktu plasmas saturu, un es domāju, ka tas ir ļoti satraucošs priešakums mūsuprāt, tāpēc, ka dažiem produktiem uh, Eh, tieši eh, tas, eh, ka to sastāvā ir plasmas, patiecībā nosaka to, ka viņi tiek nepareizi tad, tad, pārstrādāti, un mēs principā pret to neiebilstam. Tomēr ir skaidrs, ka plasmasu nevajadzētu izmest atkritumos, un mēs piekrītam arī tam, ka vajadzētu strādāt pie jautājumiem, kuri saistās ar bioloģisko noārdīšanos. Es domāju, ka Eh, par eh, to ir eh, runa 50. pāntā, un to vajadzētu tā ļoti holistiski aplūkot, arī ņemot vērā pēcpasākumus plasmas stratēģijai. Es domāju, ka mēs visi zinām, ka informatīvās kampaņas ir ļoti svarīgas, un ieklausoties jūsu komentāros, ietekmes izvērtējumu liecina par to, ka šīs kampaņas uh, ir papildinājums eh, citiem eh, pasākumiem, un eh, tās nav tik efektīvas kā pasākumi paši par sevi. Un līdz ar to es varētu ar to arī beigt savus komentārus. Paldies par jūsu komentāriem. Referents kundze, lūdzu. Lielas paldies. Lielas paldies visiem ēnu referentiem par ļoti vērtīgajiem komentāriem. Es domāju, ka pastāv vienprātība, ka šo tematu vajadzētu skatīt eh, globālā mērogā un ka tā ir ļoti nozīmīga. Un, ja runa par industriju, tad jo īpaši mazajiem uzņēmējiem vajadzētu atvēlēt eh, pietiekami daudz laika, lai tie varētu atrast alternatīvus eh, produktus. Uh, Protams, eh, ka mums vajadzētu arī paredzēt minimālo harmonizāciju Eiropas Savienības līmenī, un um, šīs eh, harmonizētās normas arī vajadzētu īstenot. Kā jau es minēju, galvenokārt ir MVU, kas eh, Eiropā strādā plasmas pārstrādes industrijā. Un, kā jau tika minēts, mums vajadzētu veicināt izpratnes veicināšanas kampaņu um, izveidi. Uh, Mums vajadzētu mācīt patērētājiem sasniegt ilgspējīgas attīstības mērķus. Tas attiecas gan uz um, aprietas ekonomikas pakotni, gan arī uz vienreiz lietojamiem plasmas izstrādājumiem. Mm, nākamajā ēnu referentu sanāksmē mēs vēl strādāsim pie šiem jautājumiem. Termiņi ir ļoti īsi, rīt jau ir termiņš grozījuma iesniegšanai. 24. septembrī ir jānobalso komitejā. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs rīkoties patiešām ātri. Jau iepriekš pateicos visiem par sapratni. Mums ir maz laika, bet mums ir jānodrošina tāds struktūrēts ieguldījums šajās debatēs. Liels paldies referentei par viņas teikto. Liels paldies arī, ka prezentējāt mums laika grafiku. 6. septembris ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Tas arī būtu viss par piekto darba kārtības punktu. Mums ir jāsāk balsojums. Es ceru, ka pēc vienas minūtes zāle būs pilna ar deputātiem, jo pašlaik mūsu nav pietiekami daudz, lai mēs sāktu balsot. good. Good afternoon. Labdien, kolēģi, dāmas un kungi. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejas sanāksmē. Iespējams, eh, daži no mums eh, jau zina, ka pagājušajā nedēļā trešdien mums bija apvienotā komiteju sanāksme ar transporta komiteju, kur runājām par Connecting Europe Facility pusotru stundu. Šī īstenībā ir pirmā mūsu tikšanās ITRE komitejā pēc brīvdienām. Esmu pārliecināts, ka ar prieku esat atgriezušies Eiropas parlamentā. Mums eh, priekšā ir spraigs darba cēliens. Vēlējos norādīt, ka mums vēl ir atlicis pusgads ar um, darbu, kur būs daudz jāpadara. Es vēlējos norādīt, ka neviena cita komiteja nav tik aizņemta kā ITRE komiteja. Jūsu izvēle pirms četriem gadiem kļūt par ITRE komitejas locekļiem ir bijusi izcila. Uh, esam tikuši galā ar 18 likumdošanas failiem, kuri ir jāsāk sarunas ar padomi. Divi trilogi katram likumdošanas priekšlikumam. Tas nozīmē 36 sanāksmes. Divas sanāksmes par katru priekšlikumu, bet attiecībā uz dažiem priekšlikumiem iespējams, ka uh, Tās būs pat četras sanāksmes, piemēram, digitālā darba kārtībā vai pamatprogramma. Tātad darba ir ļoti daudz. Tāpat mums ir 11 eh, likumdošanas priekšlikumu, kas ir sagatavošanā komitejā. Septiņi jau ir um, saruna procesā ar padomi un 11. tiek gatavoti ITRE komitejā. Vēlreiz jūs apsveicu, apsveicu arī visus referentus un arī ēnu referentus. Tā pašā laikā man ir jāapsveic arī pašam sevi, jo esmu iesaistīts visās sarunās. Es uh, redzu, ka jūsu sejās valda apmierinātība. Domāju, ka mums vajadzētu turpināt mūsu darbu, un proti ir paredzēts balsojums. Sāksim ar testa balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vairākums pār Tātad noteikti, ka ir arī vajadzīgais kvorums, lai varētu uzsākt balsošanas sesiju itra komitejā. Mums ir jābalso par uh, četriem priekšlikumiem. Balsojums par veselības tehnoloģijas uh, novērtējumu. Referente ir uh, Vīrinkas kundze. Tāpat arī kop balsojums, kur es esmu referents, šie divi punkti tika atlikti no jūnijas sanāksmes. Vēlējos jūs informēt, ka pirmā daļa attiecībā uz veselības tehnoloģiju izvērtējumu jau tika pabeigta jūnijā, un mums tagad ir jāatsāk balsojums no uh, 133. grozījuma. Tātad sāksim ar 133. grozījumu, jo par visu pārējo mēs jau nobalsojām jūnijā. Envi referenti mm, tika informēti par šo daļējo balsojumu rezultātu, un viņi to uztvēra ļoti nopietni. Tātad no procesuālā viedokļa viss ir kārtībā. Pievērsīsimies tagad sestajam darbkārtības punktam - veselības tehnoloģiju novērtējums. 133. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 134. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 25. kompromiss elektroniski elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums par, pret. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Patiešām grūti saskaitīt, ir ļoti daudz brīvu vietu zālē. 136. grozījums pār pret atturas pieņemts, 137. pār pret pieņemts, 138. pār pret pieņemts, 139. pār pret noraidīts, 140. pār pret atturas pieņemts pieņemts. 28. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 142. pār pret pārbaudīsim 142. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 143. grozījums pār pret atturas noraidīts. 27. kompromiss. Balsosim elektroniski. 27. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 146. pār. Pret atturas pārbaudīsim. 146. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. kompromiss par, pret. Pārbaudīsim. Divdesmit astotais kompromiss. Beidzam balsot. Noraidīts. 147. grozījums par, pret. Pārbaudīsim. 147. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturas, 148. par, pret, atturas, noraidīts, 149. par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts, 27. par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 29. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 32. par, pret, pārbaudīsim. 32. grozījums. Priekšsādātāji, kāpēc jūs nepieteicāt balsojumu par pirmo grozījumu? Pirmais eh, grozījums ir iekļauts trešajā kompromisā. Manā balsošanas sarakstā tā nav norādīts. Vai jūsu priekšlikums ir balsot par pirmo grozījumu? Labi. Par. Pret. Atturas noraidīts. 32. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 33. par. Pret. Atturas pieņemts. 2. par. Pret. Atturas noraidīts. 34. par. Pret atturas pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Trešais par, pret, atturas noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Četrdesmitais par, pret, atturas pieņemts Pārbaudīsim 40. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 41. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. par, pret, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Sestais kompromiss ar elektronisko balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 50. grozījums par, pret, pārbaudīsim. Piecdesmitais grozījums beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompress, kompromiss elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 52. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 24. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Galīgais balsojums par uh, tekstu ar pieņemtajiem grozījumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Paldies! Beidzam balsot. Un teksts ir pieņemts. Apsveicam referenti. Un tagad. Pēc vasaras atvaļinājuma rezultāti tādi paši kā pirms brīvdienām. Apsveicam jūs. Un tagad uh, balsojums par mm, rezolūcijas projektu par klimata pārmaiņu konferenci. Mums ir paredzēts tikai viens balsojums, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies! Vairākums ir par. Kā jūs zinat, atzinumu mēs nosūtīsim neievērojot parasto procedūru, bet gan pilnībā vienojoties starp koordinatoriem. Un proti koordinatori ir vienojušies, ka šāda procedūra mums ir vajadzīga, ja mēs gribam būt gatavi līdz balsojumam NV, kas ir paredzēts nākamnedēļ vai pat jau šonadēļ. Tāpēc mums bija vajadzīga saīsnātā procedūra. Kā jūs redzējāt, vairākums mūsu komitejā bija itin skaidrs. Mēs nodosim NV komitejai ļoti svarīgu informāciju. Tātad eh, te mēs ņemam vērā mūsu rūpniecības, mazo un vidēju uzņēmumu, enerģētikas eh, nozaras vēlmes. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mums izdotos nosūtīt atzinumu NV kolēģiem laikā. Tagad astotais darba kārtības punkts ziņojuma projekts, ko gatavojas Aldo Patričello. Tas tā ir vienošanās par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas karalisti, ņemot vērā prīmā. Mēs pirms gada diskutējām par prīmā, jeb pētniecības un novatoriskumu partnerību vidusjūras reģionā. Sāksim balsot. Pirmais grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Tagad elektroniskais personāla balsojums par normatīvās rezolūcijas projektu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Ar lielu vairākumu ziņojums ir pieņemts. Līdz ar to balsošana ir beigusies.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 Uh, dear friends, I would like to... Draugi, es gribētu aicināt kolēģus. Tātad, ja jūs negribat būt mūsu vidū, tad lūdzu dodieties prom. <laughs> Okay. Well, it was quite clear announcement for myself. Uh... Diezgan skaidrs šis paziņojums. Liels paldies! Uh, Un tagad varam pievērsties devītajam darba kārtības punktam. Digitālās Eiropas programmas izveide periodam no 2021. līdz 2027. gadam. Tātad nākamās daudzgadu finanšu programmas ietveros. Digitālā programma ir viens no MFF ailiem, kas uh, saistās ar uh, jauno iniciatīvu, kur ir paredzēts budžets eh, apmēram 9 miljonu eiro apmērā. Tātad ir runa par Eiropas industrijas digitalizāciju, pētniecību un arī eh, tās eh, konkurētspējas saglabāšanu globālā līmenī. Visi šie jautājumi ir ļoti būtiski. Mūsu referente ir Angelika Mlināra. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Lielas paldies, ka devāt man vārdu. Gribētu visus sirsnīgi sveikt eh, pēc eh, vasaras brīvdienām. Eh, ceru, ka visi esam labi atpūtušies. Īsnībā esmu ļoti priecīga, ka varu jums prezentēt šo um, projektu par digitālo Eiropas, digitālās Eiropas programmu. Uh, Šo um, darbu mums vajadzēja paveikt ļoti ātri, ļoti īsā laikā, tāpēc, ka parlamentam ir uh, jāvienojas ar padomi uh, līdz uh, šī mandāta beigām. Šis mērķis, protams, ir ļoti ambiciozs, bet mēs ceram, ka mēs to panāksim. Šodien mēs runāsim par pirmo visu Eiropas digitālo programmu, kuru vajadzētu uzskatīt par ļoti nozīmīgu soli uh, tajā, lai mēs varētu stiprināt un uzlabot eh, Eiropas Savienības vadošās pozīcijas. Mums ir jāatcerās, ka investīciju šajā jomā trūkst un līdz ar to uh, publiskā un privātā sektora dalībnieki nevar izmantot atbilstošas digitālos risinājumus. Un tāpat arī Eiropas Savienībai sāk trūkt kapacitātes ļoti nozīmīgās digitālās jomās. Komisija ir nākusi klajā šo programmu, lai uh, Um, un šeit es vēlētos norādīt, ka kopējais programmas uh, budžets ir 9,2 uh, miljārdi eiro, un to vajadzētu uzskatīt par minimālo summu, lai nodrošinātu šīs programmas veiksmīgu īstenošanu. Budžets uh, ir iespējams ierobežots, lai tiktu galā ar visiem lielajiem izaicinājumiem, kurus mēs šodien vēl nevaram pilnībā apzināt. Uh, Šī programma būs daļa no daudzgad finanšu plāna, kurā būs arī citas rīcības, kas ir paredzētas digitālās jomas attīstībai, un, protams, šīs visas jomas saskaras ar budžeta ierobežojumiem. Mēs eh, cerām, ka digitālās eh, Eiropas programmas īstenošana nepārklāsies ar eh, citu Eiropas finansējumu, bet ļaus radīt sinerģiju starp uh, dažādajiem eh, finansējuma avotiem. Tas eh, nozīmē, ka eh, finansējuma optimālo pārvaldību mēs varēsim nodrošināt Eiropas līmenī komisijas vadībā. Mūsu dialogs ar komisiju un tas, kā mēs ņemam vērā katra mērķa īpatnības, mm, ļauj mums norādīt uz šādiem mērķiem. Pirmkārtām, augsta izpildes datoru, datoru izveide. Tātad šeit otrais mērķis ir domāt par mākslīgās inteliģences attīstību. Un trešais savukārt ir kiberdrošība, ko galvenokārt pārvaldīs Eiropas kompetenču centrs saskaņā ar jauno regulu, kas cerams drīz tiks komisijā publicēta. Ceturtais mērķis - mm, augstas digitālās prasmes, un piektais um, - pirmo divu mērķu uh, izpilda praksē. To uh, ļaus nodrošināt uh, inovāciju inkubātori. Mums uh, jo īpaši ir jādomā par digitālās informācijas tālāku attīstību, un tāpat arī mums ir jācenšas nodrošināt, uh, lai uh, dalībvalstis ieguldītu tajās jomās, kura līdz šim tās nav pietiekami daudz strādājušas. Tātad mums ir mm, jāpanāk dažāda veida aktivitāšu īstenošana. Es vēlētos, lai parlaments dotu savu ieguldījumu darba programmu sastādīšanā. Tāpat arī ir salikti kopā pieci atšķirīgi mērķi, kurus visus nevar uh, risināt ar vienu pieeju, jo īpaši, ja mēs rādzām, ka daži no šiem mērķiem tiek uzskatīti par Eiropas Savienības kapacitāti, piemēram, um, augstspildes uh, datori. Un, protams, ir arī citas jomas, piemēram, uh, mākslīgais intelekts un kiberdrošība, kas uh, arī ir ļoti nozīmīgi jautājumi. Tāpēc uh, parlamentam ir jāsaprot, kā globālā līmenī uh, mēs varētu nodrošināt konkrētu uh, īstenošanu attiecībā uz šiem trīs strateģiskajiem mērķiem, kas ir arī galvenais um, šīs programmas vadmotīvs. Mums ir jāņem vērā dalību valstu atbilstība šīm, šiem uzdevumiem, un tāpat arī mums ir jānodrošina partnerība ar trešajām valstīm. Uh, Mans mērķis būtu neizslēgt tās pēc būtības, bet mūsu diskusijās mums vajadzētu koncentrēties uz šīs programmas mērķu daudzveidību, un mums vajadzētu domāt, kā nodrošināt konkrētu šo programmu īstenošanu, izvairoties no vienas pieejas visam. Mēs ar komisiju mēģināsim panākt kompromisu kas ļautu risināt šos jautājumus un kas būtu vispiemērotākais mums. Tāpat arī mums ir jādomā par um, pētniecības un attīstības elementa mm, īstenošanu mūsu ekonomikā. Mums ir jānodrošina, lai uzņēmumi un valsta dienesti varētu izmantot augstas tehnoloģijas. Tieši tāpēr novatoriskiem inkubatoriem vajadzētu nodrošināt visa labāko pārklājumu visā Eiropas Savienībā, un arī nacionālā līmenī vajadzētu domāt par visu ekosistēmu savstarpēji sasēsti. Katrā reģionā vajadzētu būt vismaz vienam inkubatoram. Tas, protams, ir liels izaicinājums, bet mēs mēģināsim ar to tikt galā. Tāpat arī es gribēju runāt par mākslīgā intelektā mērķi, kas sasaucas ar ētikas atbilstību. Uh, kas um, ir iekļauti arī citos uh, daudzgadu finanšu plāna elementos. Liels paldies par jūsu uzmanību un vēlreiz vēlos norādīt, kā labprāt diskutēšu gan ar ēnu referentiem, gan arī ar citiem deputātiem. Ah. Liels paldies par jūsu garo runu. Nu, es gan nekādu ierobežojumu nevēlos ievies, jo es uzskatu, ka mums rīcībā ir gan daudz laika. ETP vārdā. Rībīkungs, jā, liels paldies, man ir jāatvainojas Piedodē Kastiljo vārdā, jo viņi ir referenti no mūsu politiskās grupas, un viņi lūdza, lai es izsakos viņas vārdā. Angelika Milner ar vienu runā par lietu un apsveicu viņu ar viņas ziņojumu. Mēs zinām, ka budžets, ko komisija piedāvā, ir minimums, un Eiropas parlaments kā vienmēr mēģina palielināt budžetu svarīgām programmām. Un es domāju, ka mūsu komitejai šie centieni būtu jāatbalsta. Komisijas pieeja dažādajām programmām un spējām ir pamatota, bet galvenais mērķis ir budžets struktūra, un šai ziņā mēs piekrītam referentai. Manuprāt, ir jāturpina darbs attiecībā uz trešo valstu līdzdalību, piemēram. Īpaši Eiropas ekonomikas zonas un EEZ zonas valstis varētu izmantot īpašās iespējas. Attiecībā uz trešām valstīm katrajā skata ir atsevišķi, dažos grozījumos mēs piedāvājam pieslīpēt šo lietu, 41., 42., 50. Un tur paredzam īpašas garantijas digitālājiem Eiropas fondam, kur paredzēts, ka tas tiek piešķirs tikai Eiropai. Pateicamies Angelikai Milnei, un viņi ir veiksmīgi sadarbojies ar ēnu referentiem. Ceram, ka arī mēs varēsim turpmāk sniegt saviem ūdiem. Paldies! Paldies, Paul! Kolēģi Zoriņo, šis rezultāts ir lielisks, jo šis ir trešais ziņojums. Klāspriežam šajā pēcpusdienā un trešo reizi jūs uh, uzstājaties, uh, sociāldemokrāta vārdā jūs uzstājaties, bet šoreiz izņem kārtā runājat paši savā vārdā. Paldies priekšsēdētāji. E Kas attiecās uz iepriekšējo uh, punktu, jāskatā, ka tur ir arī eh, zināmi slēpti politiski motīvi. Es eh, vēlētos eh, atbalstīt referendas priešakumus, tie noteikti uzlabos programmu, un tas mums sniegs iespēju turpināt strādāt, lai mēs varētu stiprināt jauno digitālo ekonomiku un arī sociālo transformāciju, kas ar to saistās. Eh, daudz kas jau tekstā ir uzlabots, un es vēlos uzsvērt, eh, ka eh, uzlabojumu attiecībā uz uh, definīciju uh, ētiskajam ietveram programmai, tas ir ļoti uh, svarīgi. Tieši šī ētiskā dimensija, kas ir saistīta ar programmu. Un arī jautājums par detalizētu darba programmu. Uh, Eh, kas eh, saistās ar Eiropas eh, parlamenta darbu. Šī Eiropas digitālā programma ir ļoti interesanta. Tomēr tā nav ļoti tehniski blīva. Tur nav ļoti daudz normu iekļautas. Līdz ar to mums vajadzētu censties uzlabot ne tikai finanšu daļu šeit, bet vajadzētu arī nodrošināt to, lai būtu spēcīgs finanšu modelis digitālā eh, pārveida ir eh, būtiska, lai būtu iespējams uzlabot eh, konverģenci mūsu valstīs, lai uzlabotu Eiropas Savienības ekonomiku, kā arī lai sniegtu labākus pakalpojumus mūsu pilsoņiem, mums vajadzētu mēģināt gal galā šo programmu uzlabot. Un tās ir tās idejas, kas mani virza manā izvērtējuma darbā. Laiks eh, grozījuma iesniegšanai ir diezgan īs, eh, tomēr eh, šis teksts, kā izais punkts, ir ļoti svarīgs un pavisam īsi, kas attiecās uz konkurētspēju. Mums ir jābūt labām partnerībām. Ir jābūt vienkāršai piekļuvai finansējumam, līdzsvarotai piekļuvai. Un programmai ir jābūt saistītāji ar Eiropas apvārsta mums vajadzētu norādīt uz uh, risinājumiem, kas ir tuvāk tirgumu, tāpēc, ka pilsoņiem vajadzētu redzēt, eh, nekavējoties. Kāda ir šī stratēģija? Uh, cik daudz ir laika? Mums uh, ir jābūt kaut kam, kas ir uh, tāds, ko mēs uzreiz varam redzēt, ne tikai kaut kāda vispārīga nākotne. Un eh, tad vajadzētu eh, būt arī eh, programmai, kurā ir laba koordinācija ar kohēzijas fondiem. Mm, rezultā, rezultāti ir jāizplata, ir jāuzlaba, jāuzlabo rezultatīvitāte. Un eh, tad ir eh, runa arī par eh, programmu, lai uzlabotu Eiropas kapacitāti digitālās transformācijas jomā, un tam ir jātiec uz visiem pilsoņiem. Tas attiec uz ekonomiku, uz pakalpojumiem, un tas ir veids, kā ir iespējams iegūt labāku kvalifikāciju, lielāku drošību Un e, šī e, programma, var teikt, uzlabota, e, tajā tomēr neiekļaujot visu, ir jābūt mērķtiecīgai pieejai. Kā jau teicu, tad kalendārs mums sniedz pavisam maz laika, un tāpēc mums ir jāķers pie darba. Mēs nevaram palaist garām šo iespēju. Un no S&D puses mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai nepalaist garām šo iespēju. Paldies, ECR grupas vārdā Ešlīs Foks. Paldies, priekšsēdētē. Vēlos pateikties referentēji par viņas ziņām projektu. Mana grupa uzskata, ka šai priekšlikumā izskan vairākas prior, prior, prioritātes, kā digitalizācija, piemērošanās jaunajām tehnoloģijām un administrācijas modernizācija. Mēs redzam, kāda labuma ir mazajiem vidiem uzņēmumi, tie varēs izmantot šīs jaunās tehnoloģijas, un patērētājiem būs labākas preces un līdz ar to plašākas izvēles iespējas. Mazumtirgotājiem uh, atbalsta sniegšana par to, kā viņi varētu savus uh, preces nopirkt. Uh, Tieši saistē būtu ļoti vērtīga. Lielākā problēma šeit Eiropas Savienībā ir uzticēšanās digitālajiem darījumiem. Tāpēc kiberdrošība ir īpaši svarīga. Tāpēc vēlos pajaut, lūgt papildu informāciju par regulu par kiberdrošību. Tas būtu liels uh, ieguvums, tā mēs varētu panākt kibermērķus. Datu jautājums arī ir būtisks digitālās ekonomikas nākotnē un mākslīgajam intelektam. Tāpēc kopīga Eiropas uh, datu telpa eh, mūsu grupā ir ļoti svarīga. Mēs augstu vērtējam referents priekšlikums paplašināt Uh, operācijas digitāliem, digitāliem inovācijas centriem. Un mēs arī augstsartiem um, jaunākos ierosinājumus. Tas ļaus pielāgoties Eiropai digitalizācijai. Mēs arī uzskatām, ka jaunu uzņēmumu ir jāiekļauj kā programmas uh, labam guvējiem. Taču mēs nepiekrītam referentei dažos jautājumus Mūsu skatījumā šī programma ir tīri industriāla, tai nav strateģisku mērķu. Te nebūtu jārunā par, trešām, par trešo valstu iesaistīšanu. Trešās valstis e, jāskata katra atsevišķi un te jāizmanto strateģiskā pieeja drošības pārbaudes mūsu skatījumā būtu pārāk sarežģītas. Mēs uzskatām, ka šāds pārbaudas jā, jāveic tikai tad, kad tiek uzskatīts, ka ir iespējams risks. Taču visu darbību kontrolēšanu skatījumā būtu pārmērīga. jo uzņēmumi jau izmanto savas drošības stratēģijas. Digitālā Eiropa mūsu skatījumā var būt vērtīga programma, un tā novedīs pie digitālas transformācijas. Mēs ceram, ka mēs kopīgi varam strādāt pie tā, lai panāktu labu rezultātu. Paldies! Paldies, kolēģi! Digitālā Eiropa un ētiskas dabas jautājumi ir tie svarīgākie. Ja Un esmu pārliecināts, ka var runāt arī par citiem jautājumiem. Nākošais runātājs manā sarakstā. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam pārliecināti par to, kā ekonomika 4.0 un digitalizācija kas skar mūsu sabiedrību, ir jāuztver kā iespēja. Tad, ja notiek valstiska pārvalde, tā ir ziņā, lai labumu gūtu vairākums sabiedrības. Tiek runāts, ka tie, kas piemērosies, izdzīvos un pārējie ies bojā, un nevienā tiesiskā valstī šis nedrīkst būt par pamatu principu šis konsens, ka vismazāk svarīgā lieta tehnoloģiskajā revolūcijā ir pati tehnoloģija. Te drīzāk ir runa par sociālajām sekām, un uh, tam vēr, vēlos pievērsties savos komentāros. Mūsu bāžas ir tās, ka jāizvairās no tā, ka digitalizācija vēl vairāk dāla sabiedrību vinētājos un zaudētājos. Ir uh, jāpanāk uh, bagātību godīgāka sadale. To uzsver arī mūsu konfederācija. Jāiekļauj dzimuma aspekts visās jomās, lai digitālā ekonomika arī kļūtu par instrumentu dzimuma līdztiesības veicināšanā. Mūs arī uztrauc paudžu atšķirības digitālo instrumentu izmantošanai, un ir arī reģioni, uh, kas labāk izmanto sniegtās iespējas kā citi. Mūsu skatījumā ir jāveic izvērtējums sociālajām sekām saistībā ar ietekmi uz darba ņēmējiem un viņa darba apstākļiem. Tā tad ir jāapspriež ar sociālajiem partneriem diskusiju gaitā. Mēs arī ņemam vērā elements, kas saistīti ar profesionālo apmācību jābūt ir eh, piekļuvai digitāliem pakalpojumiem un valsts pakalpojumiem, valsts dienestiem jāsniedz atbalsts, kas cilvēkiem šai ziņā vajadzīgs. Priekšlikumi, ka šeit izskan ir eh, varbūt vērtīgi tādi, ja tiem līdztekst tiek izstrādāt noteikumi, kas novad pie iekļaujošas, eh, nevienlīdzību mazinošas sabiedrības. Digitālā programma tomēr ir sadalīta pa vairākām iniciatīvām. Tas nozīmē, ka trūkst kopskata par to, kādas var būt sekas šim priekšlikumam. Es domāju, mums jāizmanto tās iespējas, ko šī programma sniedz, taču ir kārtīgi jāpadomā par priekšlikumiem, kuriem nākam klajā, un par to, kā tie ietekmēs visu sabiedrību. Paldies! Paldies, saka priekšstādātāji! Fransuās Grostete, lūdzu! Liels paldies priekšsēdētāji. Protams, vēlos apsveikt referenti, taču vēlos uzsvērt vienu punktu, kas manā skatījumā ir ļoti svarīgs un kas manā skatījumā no Eiropas komisijas puses nav gana mm, ņemts vērā. Te ir runa par mākslīgo inteliģenti. Tā pavara lieliskas iespējas, taču Eiropa iepaliek izstrādājot mākslīgo inteliģenci. Un līdz ar to budžets, kas paredzēts mākslīgajai in, inteliģencei 2,5 miljārdu eiro, manā skatījumā tas ir pārāk mazs, lai Eiropa panāktu uh, līderus. Uh, Eiropā ir jāsaglabā uh, savi inženieri un pētnieki, ja tā vēlas iet tālāk nākotnē. Šajā ziņojumā ir jāuzsver mākslīgās inteliģences centrālā loma digitālajā Eiropā, jo tas nāks par visiem, lab, visiem par labu, jo tad mums būtu augsts līmeņa ekonomika. Vēlos uzsvērt, ka mākslīgā inteliģence tiek standarizēts starptautiskā līmenī fórums, kas strādā pie šiem tehniskiem standartiem. Uh, tiek eh, ASV un eh, Ķīnas zinātnieku vadīts, un mēs paliekam iepakaļ. Un tā tad pastāv risks, ka Eiropa vēl vairāk tiks atbīdīta pie malas. Tas mani ārkārtīgi uztrauc, tāpēc vēlējos izteikties. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs, sakam. Paldies, Guns, par jūsu komentāru. Connect ģenerāldirektorāts. To pārstāv Vezaterāba kungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms, paldies referendai par ātro darbu strādājot pie šī jautājuma un pateicos arī jūsu komitejai, ka esat gatavi strādāt pie šī jautājuma, apņēmāties strādāt ātri. Tas ir ļoti svarīgi ņemot vērā mūsu eh, vispārējo mērķi, proti līdz nākošajam pavasarim pabeigt daudzgad finanšu schēmas sarunas. Tas ir svarīgi, taču iespējams vēl svarīgāk, vēl svarīgāks ir ziņojums saturs, un mēs ļoti augstu vērtējam šo ziņojumu. Un esam pateicīgi arī par citu deputātu atbalstu. Mēs uh, saprotam, ka jūs programmas mērķus visumā atbalstāt un eh, arī atzīstat to, ka Eiropā ir vajadzīga īpaša programma, kas veicina digitālo eh, digitalizāciju Eiropā, tā lai mūsu uzņēmumi varētu izmantot digitalizācijas sniegtās iespējas un no tā gūtu labumu arī mūsu pilsoņi. Tāpat tas ir svarīgi arī lai mūsu rīcībā būtu pētnieki šai jomā daži pavisam provizoris komentāri par to, ka šeit izskanēja. Protams, mēs augstu vērtējam to, ka parlaments uzskata, ka mūsu piedāvātais budžets ir minimālais budžets, kas vajadzīgs, lai izveidotu un izmantotu šīs iespējas. Uh, summa, kad nācām klājām ar savu priekšlikumu, protams, bija daļa no vispārējā eh, ieskat par to, kā summa tiks sadalīta nākošajā daudzgad finanšu schēmā. Taču eh, arī mēs uzskatām, ka mums piedāvātā summa ir tīri minimāla, ja mēs vēlamies, lai programma virzītos priekš, tad mēs augstvērtējam jūsu ieskatu par šo lietu. Runājot par referentes priekšlikumi skaidri norādīt jau regulā, kas būs tās organizācijas, kas īstenos dažādos mērķus. Protams, šī iespēja mums būs jāizskata, taču ņemu vēru, vērā, ka vēlos norādīt to, ka šīs organizācijas e, jau ir uzskaitītas ietekmes novērtējumā. Protams, viena lieta, kas jāņem vērā, ir tās jomas, kur mums nākotnē iespējams būs vajadzīga plašāka elastība, atkarībā no tā, kā darbība, kā programmas norisinās gadu laikā, bet runājot par par HPC, tad nepārprotam, uh, kop, šis kopužņēmums būs atbildīgs par šo specifisko mērķi. Runājot par citiem jautājumiem par digitālā svarīguma vai novatorisma centriem. Tie, protams, ir svarīgi, ja mēs vēlamies, lai šīs iespējas mums būtu pieejams gan valsts eh, sektoram, gan uzņēmējiem visā Eiropas Savienībā. Tad, protams, ir jāparedz pietiekams sadalījums pa dalību valstīm reģioniem. Varbūt vēl viena svarīga lieta, ko vēlos uzsvērt - digitālās inovācijas centriem ir jābūt par tādiem kā tīkla posmiem, lai ekspertīzes, zināšanas un iespējas būtu pieejams visiem Eiropā. Tad, ja, piemēram, uh, kādam tuvākais, geogrāfiski tuvākais centrs nevarētu piedāvāt tās iespējas, kas vajadzīgas, ka tad varētu eh, šo lūgumu nosūtīt citām centram būtu cieši sadarbība. Tagad ņem vērā jūsu ierosinājumu par trešo valstu piedalīšanos un cik lielā mērā te var veicināt uh, Eiropas Savienības iespējas, lai mēs ļautu piedalīties trešām valstīm Eiropas komisijas priekšlikumā ir iekļauti daži drošības garanti, vienošanās ar trešām valstīm. Tad mums ar trešām valstīm jāvienojas par aptvērumu. Protams, runa ir par to, vai uh, šos noteikumus vēlamies jau skaidri iekļaut regulā, vai tas varētu būt kas tāds, ko varētu noteikt vēlāk. Taču, saprotu, jūs nostāju ņem to vērā. Un tad iespējams pēdējais punkts, uh, kam vēlos pievērsties Pēdējais komentārs minēja, ka piešķīrums mākslīgajai inteliģencei ir pārāk maz, es domāju. Mums šī programma ir jāskata kop, kopskatā. Komisija ļoti rūpīgi pārdomāja, izstrādājot kopīgo budžetu, tad mēs, budžetu, tad mēs domājām, kā tas sadalāms pa dažādajiem mērķiem. Un ja šis līdzsvars netiek saglabāts, tad, protams, pastāv risks, ja jūs piešķirat vairāk līdzekļu mākslīgajai inteliģencei, tad nevar izmantot tās gūtos labums. Tad, ja jūs rīcībā nav pietiekams augstas veikspējas skaitļošanas eh, iespējas. Tātad šis aspekts jāņem vērā. Tātad eh, liels paldies par jūsu sadarbību. Esam priecīgi strādāt kopā ar parlamentu lai rastu atbildes risinājums uz tiem jautājumiem, kas šeit izskanēja, un esam gatavi sadarboties ar jums arī turpmāk. Paldies! Lielas paldies par jūsu komentāriem, saka priekšsabatājs. Vārds referentei. Jūs varat uzstāties bez ierobežojumiem. Lielas paldies! Es saprotu, jūs sākumā teicāt, ka es pārāk ilgi runāju. Lielas paldies maniem kolēģiem, ēnu referentiem un citām politiskām grupām. Paldies par jūsu atbalstu. Paldies, ka vēlties atbalstīt šo programmu. Mēs visi uzskatām, ka tā ir tā vērta tematu, uz kuriem norādījāt, eh, man nebija sveši, es jau gaidīju šādu veidu komentārus. Skaidrs, ka mums ir kopīgs mērķis, eh, programma, kas atbalsta mūsu pilsoņus mainīgajā pasaulē, taču fakts ir tāds, kā vienmēr eh, labie mērķi darbosies tikai tad, ja mēs definēsim detaļas. Un es domāju, mūs vēl gaida intensīvas diskusijas un arī laba sadarbība un sarunas. Taču, tā kā darba grafiks ir ļoti ierobežots, tad uh, var tikai paust cerību, ka rezultāts būs ļoti labs, jo mūs visvairāk interesē tieši rezultāts. Tāpēc liels paldies par jūsu komentāriem šodien un ceru, ka arī nākotnē veiksmīgi sadarbosimies. Paldies! provizorisks grafiks. 7. septembris grozījuma iesniegšanas termiņš. Tas nozīmē šonadēļ, saka priekšsēdētājs. Un tad mums būs jāvienojas ar IMCO komiteju, jo mums š, par šo jautājumu ir dalīta atbildība. Mēs esam atbildīgā komiteja Tad mēs vienosimies par kopīgiem soļiem. Pasūk, ka bija darbīgi desmitais darba kārtības punkts Eiropas aizsardzības fonda izveide. Referents ir ECR grupas pārstāvis Krasna Ģemska kungs. Vēlos jums atgādināt, ka komisija nāca klājā priekšlikumu par šīs institūcijas finansēšanu jūnijā. Ir paredzēta 13 miljardi attīstībai un izstrādāji, izstrādāji īpašajām darbībām. Mm, tās būs investīcijas um, aizsardzības jomā Eiropā. Tās ir investīcijas un darbības, kurās iesaistās vairākas dalībvalstis. Tātad tā ir partnerības ar vairākām dalībvalstīm. Mēs ceram, ka mēs tādā veidā stimulēsim rūpniecības nozaru un arī zinātnisko darbību Eiropā. Šīs programmas mērķis uh, ir gan zinātniskā darbība, gan ražošana. Pat labāk mūsu rīcībā ir divi miljārdi pirmajām investīcijām šajā programmā. Tagad došu vārdu Krasnodebes kungam. Paņi premjerze. Mm. Paldies, priekšsēkungs. Jūs eh, labi ieskatējāt eh, šī priekšlikuma kontekstu. Eh, šeit runa ir par Eiropas aizsardzības fondu. Kā jau es to iepriekš esmu teicis, tad mēs esam eh, strādājuši ar Eiropas aizsardzības industriju, esam eh, diskutējuši par dažādām normām, eh, par to, kā labāk rīkoties ar Grostets kundzi, diskutējām, viņa ir ļoti apņēmīga šajā ziņā un vēlētos uzsvērt to, ka vairāki elementi, par kuriem cīnījos, tos Eiropas komisija ir ņēmusi vērā. Un es arī Eh, piedalījos vairākās sanāksmēs ar eh, Eiropas industrijas pārstāvjiem, ar pētniecības centriem, Eiropas institūcijām. Un eh, ir skaidrs, ka joprojām ir jāprecizē vairākas lietas. Es vēlētos pieminēt konkrētus grozījumus, um, gan īpaši neizvēršot debatas. Eh, vajadzētu eh, saprast eh, pirmkārt to, kā šī sadarbība starp dažādiem uzņēmiem veidosies. Tie ir grozījumi 42, 43. Tie attiecās uz šādu veidu sadarbību. Vajadzētu domāt par jaunām sadarbības formām. Šeit tiek runāts par jaunu projektu, par inovatīvu projektu, tāpēc, ka mēs nevēlamies atbalstīt tikai tādas sadarbības formas, kuras jau pastāv. Vajadzētu arī eh, likt uzsvaru uz eh, projektiem, eh, kuri palielinās mūsu neatkarību un kuri at, samazinās mūsu atkarību no trešajām valstīm. Un tāpat vajadzētu mērķēt uz tādiem uh, uh, projektiem, kuri ir prioritāri. Un nākamais jautājums. Eh, vajadzētu labi definēt eh, prioritātes saistībā ar Eiropas aizsardzību. Esmu pārliecināts, un es eh, ceru, ka citi referenti man var piekrist, ka ir nepieciešams stiprināt dalībvalstu lomu, tāpēc, ka tieši dalībvalsts ir tās, kuras gūs labumu no šo instrumentu attīstības, ko mēs finansēsim šajā programmā. Un, uh, Es vēlētos eh, minēt eh, vairākus eh, dokumentus, kurus, kur ir tātad uzlaboti, tur ir runa par aizsardzības kapacitāti, par tehnoloģiju, kurai ir jābalstās uz tehniskajām specifikācijām kuras sniegs aģentūra, un uh, tur ir runa par globālu darbu kārtību. Te ir uh, 38. un 39. grozījums, kas skar šos aspektus. Un tad šim fondam noteikti ir jābūt elastīgam. 37. grozījumā mēs ierosinām to, lai tātad tiktu pārcelta viena finansējuma daļa no pirmā pilāra uz otro. Un tad visbeidzot tāds jautājums, kas varbūt ir pretrunīgs, problemātisks. Es eh, domāju eh, šeit arī par eh, ētiskiem aspektiem. Mēs esam aprēķinājuši, izvērtējuši to, ka komisijai vajadzētu būt iespējai tātad, pārtraukt projektu finansējumu, ja būs šaubas par ētiskiem aspektiem šajā projektā. Tur ir 45. Eh, eh, grozījums, eh, kas skar šo aspektu. Un, un tāda visbeidzot jautājuma, kurus mēs esam jau skatījuši iepriekš, ir svarīga garantēt pēc iespējas lielāku dalību no visu Eiropas uzņēmumu puses. Un ir jāņem vērā arī to, kāda ir situācija konkrētos uzņēmumos. Uh, kurus uh, eh, uh, eh, finansē avoti ārpus Eiropas Savienības. Un tad vēl viens elements, kas ir saistīts ar uh, šo tematu. Un uh, te es uh, domāju uh, par 58. grozījumu. Es uh, vēlētos, uh, lai uh, tiktu izslēgts uh, no uh, šī uh, fonda tātad, uh, visas valsts un uzņēmumi. Uh, Eh, kuri, eh, uz kuriem ir attiecināmas Eiropas Sanības eh, noteiktās sankcijas. Tā kā es ceru, ka mūsu sadarbība būs ļoti auglīga, un es arī ceru, ka mēs varēsim turpināt mūsu darbu pie Eiropas aizsardzības industrijas, un es esmu pārliecināts par to, ka sarunas veiksmīgi beigsies. Paldies! Paldies! referentam. Un tagad uh, uh, dodu uh, vārdu uh, Grostētas uh, kundzei. Lielas uh, paldies uh, priekšādātāji no sākuma atsūtīties uh, referentam par uh, viņa uh, kvalitatīvo darbu. Mm, protams, uh, ka mums ir viedokļa atšķirības. Tomēr mums ir tā pati vēlme padarīt šo fondu par tādu veiksmu stāstu Eiropai. Un ir jāsaka, tas ir liels solis uz priekšu Eiropai. Komisija ir izstrādājusi ļoti interesantu priekšlikumu, lai mēs varētu iet tālāk. Un, um, uh, Mēs pagājušā gada, uh, uh, mēs jūlijā jau balsojām, un tas mums sniedz uh, perspektīvu, kā mums vajadzētu veidot tādu spēcīgāku, konkrētāku Eiropas aizsardzību ar dažādiem aizsardzības projektiem. Un mūsu grupai ir eh, svarīgi tas, eh, lai eh, šis fonds tiktu realizēts efektīvā veidā. Vajadzētu izvairīties no tā, ka ir tāda smaga, sarežģīta sadarbība, kas novestu pie tā, ka ir izmaksu pieaugumi un kavēšanās, un šim fondam vajadzētu būt izcelam arī tehnoloģiskā ziņā. Tur ir jābūt inovācijām Eh, tur ir eh, jābūt tādiem vispārīgiem mērķiem, eh, kas šo ideju atspoguļo, un to vajadzētu arī saglabāt mūsu diskusijās. Šis budžets 13 miljārdi eiro. Mm, tas ir labs budžets, tomēr tas ir minimāls budžets attiecībā uz to, cik ambiciozi ir izaicinājumi. Un es vēlētos eh, pilnībā atbalstīt eh, šo te, eh, priešakumu 5% budžetām, lai atbalstītu tehnoloģiskās aspektus, un tam ir tiešām jābūt minimumam. Un visa beidzot ir svarīgi arī koncentrēties uz maziem vidējiem uzņēmumiem, jo tiem visvairāk ir vajadzīgs atbalsts, lai tie varētu piedalīties šajā kopīgajā aizsardzības pasākumā. Mums uh, Eh, vajadzētu eh, eh, garantēt MVU piekļuvi, tātad bez kaut kādiem geogrāfiskiem ierobežojumiem. Nu, tāpat eh, eh, kā eh, mēs esam to darījuši saistībā ar citiem likumdošanas aktiem. Un tad attiecībā uz ētiskiem aspektiem, kas ir minēti priekšlikuma 7. pāntā, šī ideja ir laba pamatā. Tomēr tur pastāv juridiskā nenoteiktība tādā ziņā, ka šeit ētika tiek skatīta ļoti plaši un tur ir runa par to, kā veikt šo te projektu. Par tā fāzēm vajadzētu koncentrēties uz ētikas kontekstu kontroli eh, a priori, nevis a posteriori. Un, eh, ja eh, kāds projekts neatbilst ētiski, tad vienkārši mm, tas nevar uzsākt savu darbību. Tad attiecībā uz uh, atbilstības kritērijiem. Jā, iepriekšējās sarunās daudz, kas ir skaidrots, ir tāds e, līdzsvarots e, teksts šajā e, priekšlikumā, ir vairāki grozījumi, kas ir realizēti, vajadzētu būt drošiem par to, ka garantijas tiek nodrošināts. Eiropas raksturs tiem uzdevumiem, kuri piedalās, to vajadzētu garantēt, lai tur būtu tāda autonomija strateģiskā ziņā nevajadzētu likt barjeras tur, kur tās nav vajadzīgas. Un tad eh, pašās beigās attiecībā uz eh, noteikumiem, um, kas saistās ar eh, intelektuālo īpašumu, tos vajadzētu harmonizēt. Tātad tur ir um, pētniecība un attīstība, to vajadzētu līdzsvarot un eh, komisijai tur vajadzētu strādāt. Nu, tad lūk, eh, tie ir eh, tie jautājumi, kas manai grupai ir svarīgākie. Mana grupa pilnīgi noteikti sniegs atbalstu tam, lai šī regula tiktu tātad, ātri izstrādāta un pabeigta. Paldies! Lielas paldies, kundze, par komentāriem! Edvards Mārtēls, SD grupas vārdā. Grupas vārdā. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, šeit es arī aizstāvu šo ideju, ka ir Eiropas aizsardzības fonds. Tomēr mums vajadzētu būt uzmanīgiem attiecībā uz šo te tekstu, ko ierosina komisija un attiecībā uz referenta tekstu. Pilnīgi noteikti tur ir atšķirības, tad gan pēc formas, gan pēc satura. Pat tādiem ja mēs saprotam to, ka Eh, mums eh, ir jāveido Eiropas aizsardzība. Tas ir tāds eh, ļoti svarīgs solis Eiropai kopīgi. Un starptautiskais konteksts šobrīd to paskaidro. Tomēr ir bažas, ka mēs darām visu, lai pabeigtu šo programmu jo mēs joprojām neesam e, vienojušies e, par daudzgadu finanšu schēmu un joprojām pastāv daudz atšķirību e, dalībvalsts starpā attiecībā uz Eiropas budžetu. Un tātad vajadzētu uh, pievērst uzmanību. Uh, ir skaidrs, ka mēs varam vienoties par ideju uh, saistībā ar daudzgadu finanšu schēmu. Uh, šie jautājumi ir daudz sarežģītāki. Un uh, mums eh, šobrīd Eiropā nepastāv eh, tāda redzamība. Un kas attiecās uz konkrētu eh, dalībvalstu pozīcijām, es pēdējā laikā esmu iepazinies ar dažādām pozīcijām. Daudzas valsts saka, jūs parlamentārieši balsojat par šiem tekstiem, bet mums ir jātiek galā ar pārējo. Un kā jau es esmu to minējis, Tad eh, komisijas priešakumā eh, ir eh, vairāk grosteskunds ierosinātie priešakumi. Tomēr ir skaidrs, ka tur ir lielas būtiskas atšķirības. Un, manuprāt, S un D grupas vārdā tik tiešām ir jāuzsver šīs atšķirības. Tad attiecībā uz uzņēmumiem, kuri atbilst kritērijiem. Mm, šeit es eh, joprojām eh, uzdodu jautājums. Eh, tātad šeit ir runa par programmu, kura darbosies tātad nākamajā desmitgadē. Un ir nepieciešams uzsākt tādu pārveidi Eiropā. Ir jāņem vērā to, kāda ir tehnoloģiskā un industrijas kapacitātei. Un eh, nevajadzētu eh, tad, tad, eh, parādīt, ka tas ir kaut kāds ekskluzīvs lauciņš. Un tad vajadzētu arī šeit noteikt kritērijus, kā tiek izstrādāti tātad, tehnoloģiski risinājumi. Un ir svarīgi arī ņemt vērā konkrētas Eiropas nepieciešamības. Un tad Visbeidzot, eh, septītais eh, pāns eh, ir tātad ētiskā sadaļa. Šo programmu finansē valsts nauda, un līdz ar to Eiropiešiem ir jāvar tātad, tā izsakot. Un, mm, tāpēc ir skaidrs, ka šiem projektiem ir jābūt tātad, uzraudzītiem, tur ir jābūt ētiskai ekspertīzei un nevajadzētu ņemt vērā tikai eh, tehnoloģiskos aspektus, bet vajadzētu ņemt eh, vērā, vērā arī potenciālu izmantošanas kontekstu. Galu galā, eh, tātad. Mm, tad ir jāpārbauda tad, dažādi ētiski aspekti uzņēmumiem. Tas ir ļoti svarīgi. Arī tāda ir eh, ētiskā pozīcija. Un tad 29. Eh, eh, pāns attiecībā uz ekspertiem arī šeit ir jāspēj aizstāvēt ekspertus. Ir jābūt lielākai caurskatāmībai un demokrātijai. Un es vēlētos teikt, ka šāda finansēšana šai programmai tā vietā, lai Nu, tātad ir noteikti eh, jāaizstāv finansējums eh, šādai eh, programmai. Nevajadzētu vienkārši turpināt ierasto kārtību Eiropā. Paldies! Paldies! Aldis grupas vārdā. Rikēkungs. Tātad eh, mēs eh, runājam eh, par šo ziņojumu, kas ievērojami ietekmē tātad, budžetu. Vēlos pateikties referentam par šo ziņojumu. Mm, tas ir kvalitatīvs, par to varam vienoties. Un tāda tomēr mums ir zināmi iebildumi. Es eh, eh, saprotu to, ko teica eh, Eduards par budžetu. Tomēr esmu diezgan apmierināts šeit, un te ir lietas, kas ir jāprecizē. Tas ir tāds jautājums, kur ir iespējams iet uz priekšu. Un tad, tad, ja ir kādi jautājumi par budžetu, tad Eh, tas, eh, tas ietekmēs arī situāciju vēlāk. Izsēšos īsi tomēr, ja kurā gadījumā eh, te ir šī redzamības problēma. Vajadzētu runāt par jautājumu, kas ir ļoti politisks jautājums, netik daudz tehnisks. Jautājums par suverenitāti Eiropā, par integrāciju. Eh, kā arī eh, atbilstības eh, kritēriji. Mm, mm, esmu pret to, ka šeit tiek iekļauts arī šie uzņēmumi mm, ārpus Eiropas, un vēl tos atzīmēt, ka ir citi spēki, kas nodarbojas ar militāro industriju. Tur ir jābūt redzamībai. Mm, bija eh, poļu uzņēmums, kas bija saistīts ar ASV, ir franču uzņēmumi, eh, kas saistās ar eh, ķīniešu izpēti. Iespējams, tas ir tāds liels naivums mm, šeit atvērt šos atbilstības kritērijus šāda veida partnerībām ir arī daudzas eh, citas eh, problēmas eh, saistībā ar izmantošanu un mm, investīciju, investīciju atgūšanu. Kā jau tika minēts, saistībā ar eksporta kapacitāti. Mm, es domāju, ka gal galā tur būs tāda vēlākā kontrole. Mm, tādā ziņā eh, tik tiešām eh, būs eh, sarežģīti veikt kontrols, balsoties uz viņu uzstādīto mērķi. Un es varu apsveikt šo te pētniecības daļu. Tātad mm, saistībā ar uh, budžetu es domāju, ka uh, Francoza uh, Grostētus to norādīja. Uh, Tas ir eh, ļoti svarīgi aizsardzībai, pētniecība. Tā ir tāda lieta, eh, kam ir eh, vēlāka ietekme. Tad, tad viss tas, ko attīstā tehnoloģiskā ziņā ASV. Jebkurā gadījumā šeit eh, būtu eh, eh, pretēji produktīvi samazināt atbalstu pētniecībai. Un mm, vēl būs citi specifiski komentāri, tomēr mums ir tāds iespējas, ka referentam ir līdzīgas bažas un ir vajadzīgi precizējumi attiecībā uz specifiskiem punktiem. Esam droši par to, ka jāsradā spēcīga pozīcija. Paldies, kolēģi! tas ietekmēs sarunu rezultātu. Vēlos uzsvērt, ka tas ir tāds eh, eh, augsti politisks jautājums, eh, kas skar Eiropas tad, politiku. Paldies, kolēģi! Goja grupas vārdā Sargotis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nav šaubu par to, ka Eiropas aizsardzības fonds ir daļa no Eiropas Savienības uh, aizsardzības stratēģijas, un tā arī tiek stiprināta aizsardzības rūpniecība Eiropā. Mēs esam pret šādām bīstamām politikām, jo šodienas pasaulē notiek ļoti daudz perifērie kari un Eiropas Savienība arī uh, izjūt sekas no šādiem kariem, kā piemēram no tā kara, kas ir uh, tuvies austrumos. Tiek uh, piedāvāts izveidot Eiropas aiz, aizsardzības fondu, uh, sniedzot atbalstu aizsardzības uh, preču izstrāde. Mēs tās devējam nevis par aizsardzības precēm, bet ar, par uzbrukumu precēm. izmantojot šo investīciju, Eiropas Savienība investēs karā. Tiek iesaistīts Eiropas Savienības valstis, izstrādājot uh, aizsardzības, uh, jeb uzbrukuma instruments īpaši tādās bīstamās zonās, kā, tu, kā tuvie austrumi. 2016. gadā trešdaļa no uh, aizsardzības eh, rūpniecības ražojumiem nonāca tuvajos austrumos Sīrijā, un mēs zinām, ka tūkstošiem cilvēku gāja bojā, un arī nu, Eiropas Savienībā nonāca, Eiropas Savienībā nonāca tūkstošiem bēgļu. Tā tad Eiropas komisijas priekšlikums nepārprotami pārkāpja eh, Eiropas Savienības uh, lī, līguma 41. pāntu. Tur ir skaidri norādīts, ka ienākumi, kas, nonāk, kas nāk no um, uzņēmumiem, kas atbalsta aizsardzības politiku, uh, nedrīkst tikt izmantotas uh, Eiropas senības budžetā. Tā tad nepārprotam tiek pārkāpts līgums. M mēs iesniegsim grozījumu par uh, šīs institīvas uh, atcelšanu. Mēs uh, pieprasām, lai 13 miljārdi eiro, kas paredzēta šim mērķim, uh, tiktu atvēlēts uh, tiem reģioniem, kas visvairāk cieš no krīzes. Pamatojoties uz Eiropas Savienības vērtībām, Eiropas Savienībai ir jāpārtrauc uh, finansēt karus, bet drīzāk jāiegulda miera nodrošināšanā. Paldies! Thank you much, kolēģi. Paldies, kolēģi. Leševaļie kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mēķis, kāpēc mums vajadzētu stiprināt mm, aizsardzības uh, industriju Eiropas Savienībā ir pozitīvs, jo mēs uh, gal galā dodam priekšroku izstrādājumiem, kas nāk no Eiropas Savienības, nevis no trešajām valstīm. Tieši tāpēc uh, mums vajadzētu domāt par mūsu armiju savstarpējo atkarību un tās autonomijas nodrošināšanu. Tātad galu galā mēs rūpējamies par Eiropas Savienības aizsardzību kopā. Uh, Mēs eh, tomēr ar um, bažām skatāmies uz to, ka asociētajās valstis, eh, piemēram, Turcija, tiek eh, pieminētas 8., 65. un 85. grozījumā. Tātad jūs arī neizrādāt nekādas iebildes attiecībā uz Krieviju. Piemēram, Krievija tiek pieminēta 11. grozījumā, un uz to neatiecas pilnīgi nekādi izņēmumi. Uh, Mēs jau norādījām, ka ir paredzēta pastiprinātā sadarbības procedūra, ko jūs arī pieminat 112. grozījumā, un um, 18. grozījumā jūs savukārt runājat pat par NATO. 73. grozījumā tiek runāts par to, ka uh, tās valstis, kas ir visattīstītākās aizsardzības jomā, tagad uh, izjutīs problēmas. Tātad šeit ir runa pāra šo valstu nodokļu maksātājiem, kas maksā. Madam. Paldies. Gajer kungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos vispirms norādīt, ka es šeit neuzstāšos ēnu referenta kapacitātē, neizteikšos sociāldemokrātu partijas vārdā, bet gan izteikšos tikai kā Vācijas sociāldemokrāts. Manuprāt, mūsu politiskajā grupā kritika par eh, šo programmu eh, niansēs eh, mazliet atšķiras. Es vēlētos norādīt uz vairākiem punktiem, ar kuriem mēs nevaram nekādi tikt galā un uzskatām, ka tie ir problemātiski. Es domāju, ka mm, vislielākās problēmas izriet no tā, ka Eiropas parlaments šajā programmā ir nepietiekami iesaistīts. Tātad te ir runa arī par ētisko izvērtējumu Mums vajag vienkārši paļauties uz komisijas priekšlikumiem, un ar to, diemžēl, nepietiek. Es jo īpaši gribētu runāt par aizsardzības izstrādājumu eksportu. Vācijā tas ir tāds ļoti karsts temats, un, um, diemžēl, šis jautājums netiek pietiekami plaši risināts. Tieši tāpēc mums ir ļoti grūti apstiprināt Eiropas līmeņa regulējumu, kas ir daudz liberālāks, daudz eh, elastīgāks attiecībā uz šo eh, aizsardzības produkciju, kas nonāk arī krīzes reģionos. Tieši tāpēc nav nekāda ietvera tam, kas īsti būtu jāveicina. Protams, ka tas saistās ar ētiskas dabas jautājumiem, bet man ir eh, jāatzīst arī, ka ir vajadzīgs vispārējs strateģisks izvērtējums, kādām tad īsti būtu jābūt prasībām. Un, ja runa par šo mērķu finansēšanu, tad mm, sanāk, ka mēs iejaucamies arī eh, citās budžeta jomās, kas, manuprāt, ir absolūti neakceptējami. Ja mēs vēlamies kapacitāti apkopot, kas, protams, ir pozitīvi, tad ir jārēķinās ar to, ka dažās valstīs visticamāk, ka mm, darba vietas pazudīs. Ja mums nebūs vajadzīgi 13 tanki, jo citās valstīs tie būs, un līdz ar to mums būs vajadzīgi tikai 2 vai 3 tanki, tad eh, šīs darba vietas vienkārši pazudīs. Mums arī ir jādomā par eh, mm, mm, transformāciju, un eh, šajā jomā uh, programma ir kritizējama. Tiek eh, runāts arī par to, ka eh, programmai vajadzētu veicināt eh, dalībvalstu aizsardzības budžeta palielināšanu. Mūsu grupa to um, krasi norēda. Es domāju, ka, protams, ir vajadzīgs spēcīgs attīstības sektors, mums ir jābūt konkurētspējīgiem. Uh, aizsardzības jomā. Bet, diemžēl, ar šo mērķu noteikšanu mēs tam runājam pretī. Mūs neapmierina arī tiesiskais pamats, un komisijas argumentācija nešķiet pārliecinoša. Pēdējās diskusijās mēs dzirdējām, ka strateģiskā autonomija nav temats, par ko mēs runājam, bet beigās uh, mm, izrādījās, ka um, rodas problēma ar to, vai šis temats um, atbilst Eiropas līgumiem vai nē, kā pareizi norādīja kreiso kolēģis. Mēs arī nevaram atrast uh, nekādus pāntus līgumos, uh, kur ir norādīts, ka varētu strādāt pie aizsardzības materiāliem visas Eiropas Savienības līmenī. Lielas paldies. Tagad eh, Aleksis Kungs no Grau ģenerāla direktorāta Eiropas komisijā. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es vēlētos sirsnīgi pateikties referentām par eh, sagatavoto ziņojumu projektu. Mēs varam konstatēt, ka šis eh, ziņojums pamatos atbalsta komisijas priekšlikumu. Mēs priecājamies, ka uh, Ir vairākie elementi, kas, um, protams, būs vēl jāapspriež, bet kopumā šis uh, ziņojums atbilst mūsu pozīcijai. Es gribētu runāt par diviem politiski ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Pirmais uh, punkts, protams, attiecas uz uh, trešo valstu kontrolētiem uzņēmumiem un to līdzdalību programmā. Komisijas priekšlikums balstās uz to, ko Eiropas parlaments jau ir apspriedis un pieņēmis eh, kopā ar padomi eh, ADP projektu ietveros. Tātad eh, šeit ir runa par Eiropas uzņēmumiem, kas ir izveidoti dalībvalstīs, un šis priekšlikums paredz, ka varētu finansēt uzņēmumus, kas atrodas trešajās valstīs trešo valstu uzņēmumi nevar nekādā veidā gūt uh, labumu no kopienu finansējuma. Tātad šeit ir runa par uzņēmumiem, kas uh, atrodas Eiropas Savienībā, bet kurus uh, kontrolē trešo valstu uzņēmumi, tad tie savukārt varētu zināmā mērā gūt labumu no palīdzības, bet tomēr šīs palīdzības sniegšana būs ļoti regulēta, un mēs eh, ceram, ka komisijas priekšlikums līdz ar to ļauj radīt vajadzīgo līdzsvaru un ļauj mētiecīgi virzīt uz priekšu mm, vajadzīgo attīstību. Otrais punkts - programmas pārvaldība. Vajadzētu atgādināt, ka šeit ir runa par savienības programmu pētniecības un attīstības jomā. Tātad tā ir rūpniecības programma, kas um, ir pilnībā atbilstoša līgumiem. Ja mēs šeit nerunājam par aizsardzības programmu, mēs šeit runājam par Eiropas Savienības rūpniecības konkurētspēju. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi nepārsniegt um, Eiropas Savienības kompetenci. Protams, šādā veidā dalībvalstīm tiek piešķirta ļoti liela vara um, ar komitoloģijas palīdzību. Dalībvalstis piedalās programmas attīstīšanā un tāpat arī mums ir jāņem vērā prioritātes, kas ir noteiktas Eiropas Savienības līmenī. Um, jo īpaši uh, kopējās aizsardzības politikas jomā. Mēs uh, nedrīkstam šeit jauktu uh, mm, institucionālos un kopienu aspektus. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs šis līdzsvars, un mēs, um, mēs ceram, arī tiks saglabāts. Un šādā veidā, veidā mēs varēsim arī turpināt sadarbību. Liels paldies vēlreiz arī referentam un ceram uz labu sadarbību nākotnē. Paldies! Tagad es eh, došu vārdu referentam, lai viņš eh, varētu izdarīt kopsavilkumu par mūsu diskusijām. Paldies eh, priekšādātāji par šīm interesantajām piezīmēm. Es domāju, ka šīs ziņojums un nu nekādi nevar tikt nosaukts par garlaicīgu. Šeit tika pieminēti vairāki interesanti punkti - eksperti, budžets, uzņēmumu līdzdalība, kādas tiesiskās personas var piedalīties šajā programmā un tā tālāk. Tika runāts arī par citiem jautājumiem, kas noteikti vēl tiks diskutēti. Par eh, citu valstu uzņēmumu līdzdalību tika runāts par Eiropas suverenitāti un strateģisko autonomiju. Visi eksperti, arī franču eksperti, vairāk kārt atkārto, ka Eiropas eh, drošību var nosargāt ar eh, NATO palīdzību. Nu, mēs paļaujamies, ka arī nākotnē tā būs. Mēs vēlamies šo programmu atvērt uzņēmumiem, Eiropas uzņēmumiem un arī citas trešās valstis NATO ietveros varētu šajā programmā piedalīties. Te ir runa par ASV un arī par Lielbritāniju. Pat pēc Brexita mēs vēlētos, lai Lielbritānija būtu mums svarīga partneri. Es, protams, varu saprast eh, šīs paustās bāžas, ko jo īpaši pauda Vācijas kolēģis, uzsverot, ka viņi ir pret to, ka aizsardzības um, izdevumi tiktu palielināti. Bet tā varbūt kolēģi ir jūsu pārtie, kas ir pret uh, šādu budžeta palielināšanu. Jūsu valdība tā nedomā. Es, piemēram, esmu iepazinies ar eh, ziņojumu, kur tiek eh, runāts, ka lielās krīzes laikā ir pārdots eh, daudz vairāk ieroču nekā jebkad iepriekš, un te šajā ziņojumā parādās arī jūsu pārtīts nosaukums. Viss tas norāda, ka šie dažādie ierobežojumi ir ļoti kutelīgs jautājums Mums vajadzētu nodrošināt šīs programmas efektivitāti. Tās mērķis ir stiprināt rūpniecību un stiprināt arī Eiropas Savienības aizsardzības kapacitāti. Mums vajadzētu to visu ņemt vērā, protams, domājot arī par dažādiem izaicinājumiem, kas mums vēl ir priekšā. Lielas paldies! Lielas paldies referentam un ēnu referentiem. Attiecībā uz grozījumu iesniegšanas termiņiem. Tas ir 12. septembris. Pārējie termiņi tiks noteikti vēlāk. Pāriesim pie 11. darba kārtības punkta - Virkunenes kundze. Viņa mūs iepazīstinās ar mūsu Norvēģijas brauciena rezultātiem. Diemžēl Virkunenes kundzes nav klāt, tad mums nāksies atlikt šo darba kārtības punktu. Skatīsim šo punktu 24. septembrī. Vai jums ir kādas piezīmes, kādi komentāri par mūsu darbu? Tiksimies 19. septembrī Strasbūrā 7.30. Tātad tiekamies 7.30. Būs ļoti svarīga sanāksme, tāpēc, ka mēs apspriedīsimies par pamatprogrammu. Mums nav tām atvēlēts daudz laika. Ņemiet to lūdzu vērā. Nākam nedēļa pirmdienas vakarā tiekamies Strasbūrā. Liels paldies! Liels paldies visiem par darbu!